having adopted the agenda. Esam pieņemuši darba kārtību. We move to the approval. Tagad mums ir jāpieņem iepriekšējo sanāksmi protokoli. 26. oktobra sanāksmes protokols, 31. janvāra, 1. februāra un 3. februāra sanāksmes protokoli. Ja kolēģiem nav nekādu iebildumu, tad mēs esam šos protokols pieņēmuši. Kolēģi, Es drīkstētu lūgt jūsu uzmanību. Ķersimies pie ceturtā darbkārtības punkta. If you please, those in the room. Lūdzu, kolēģi, ievērot klusumu. Mums ir jāturpina darbs. Un nu, ķersimies pie 4. darba kārtības punkta. Eiropas ārējās darbības dienests un mm, Eiropas drošības brīvības un tiesiskuma telpa sit eh, cen spēlējamā loma, eh, un tas ir Eiropas apvienotais situācija centrs. Es pagājušā gada decembrī Eiropas Savienības augstajai pārstāvē Baronesē Eštonai nosūtīju vēstuli, lai mēs varētu apspriesties par ārējo darbības dienestu un arī uh, brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Šodien eh, mēs eh, debatēsim par šo darba kārtības punktu. Esam uz eh, šo sanāksmu uzaicinājuši kolēģis no AFET un SEDE komitejām. Vēlējos mūsu vidū sveikt Kristofu Līžeka kungu, kas ir SEDE komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Un tāpat man ir prieks mūsu vidū redzēt no AFET komitejas Pieru Vimontu vēstnieku kas ir Eiropas arējā darbība, tālāk Eiropas arējā darbības dienesta ģenerālsekretāru uh, Salmīkungu, un, uh, uh, kas ir Sicen priekšsēdētājs. Viņi stāstīs par Sicen darbību. Pirmajam es došu vārdu vēstniekam un pēc tam Salmīkungam. Un pēc tam, protams, kolēģi varēs izteikties debatēs. Lūdzu, vēstniekungs. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Izteikšos ļoti lakoniski, jo es domāju, ka šīs dienas debašu šīs dienas diskusija galvenais varonis ir Salmīkungs no Sicen, jo es domāju, ka tieši viņa uzstāšanās jūs interesēs visvairāk. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju un lūdzu ievērot uh, klusai, klusumu zālē. I'll try to, uh teikt, centīšos runāt skaļāk, saka vēstniekungs, vai arī eh, pielikšos tuvāk mikrofonam, lai man labāk var dzirdēt. Tā tad, eh, kā jau minēju, noteikti Salmīkungs jums varēs eh, pastāstīt daudz saistošākas lietas, bet es ieskicēšu tādu ainu, kāda ir šī saspēle starp drošības politikas ārējo un iekšējo dimensiju. Un tas, protams, ir viens no jautājumiem, ko jūs noteikti apspriežat savā komitejā. Un pēc tam došu vārdu Ilkam, lai viņš pastāstītu par sitcen darbību. Es domāju, man nav nekādas nepieciešamības atkārtot to, ka drošības jomā mums ir jāparūpējas par ļoti lielu saskaņotību uh, un koordināciju starp ārpolitikas un iekšpolitikas dimensijām, uh, ņemot vērā tieši drošības lauciņu. Mēs nevaram nodalīt abas šīs politikas jomas, uh, ir jābūt to savstarpējai miedarbībai, un uh, mūsdien pasaulē tas ir izsevišķi aktuāli. Uh, Mums, protams, citreiz uh, ir eh, jābūt daudz proaktīvākiem, cīnīties pret uh, terorismu, organizēto noziedzību vai cilvēku tirdzniecību Eiropas Savienībā. Es domāju, tie ir tikai daži no mūsu izaicinājumiem, galvenās drošības prioritātes. Protams, jārunā par šo draudu ārējo dimensiju. Tieši šī iemesla dēļ mums ir nepieciešams ļoti cieši sadarboties ar dalību valstīm. Eh, protams, eh, dalību valstīm ir dažādi eh, divpusēji nolīgumi, bet mums ir arī jānosprauž konkrēti mērķi, saprotot, kādi ir tie mērķi, kam seko dalību valsts un kam sekojam kopienas līmenī. Protams, mēs sadarbojamies arī ar trešajām valstīm. Uh, piemēram, sūtot savus misijas krīžu pārvaldībai. Mēs saprotam, ka mums ir ļoti cieši jāsadarbojas ar dalību valstīm neatkarīgi no tā, ko mēs veicam. Tādēļ ir nepieciešama koordinēta un saskaņota pieeja, un, manuprāt, tas ir pareizais veids, kā darboties. Protams, dalību valstis sadarbojas ļoti cieši, mēs sadarbojamies arī ar komisiju un uh, kopīgi ar šo institūciju jau esam sasnieguši nopietnu progresu, runājot par mūsu pūliņu koordināciju. Mēs arī definējam strateģiskās prioritātes. Tieši nu pat esam pieņēmuši divas prioritātes, tās attiec uz Sahelu un Āfrikas ragu, un mēs mēģinam uh, Eh, īstenot savus projektus daudz efektīvāk un eh, mēģinam rīkoties eh, tādā integrētā veidā. Un arī runājot par šo pieeju, mums ir jāsaprot, ka ārējā un iekšējā dimensija ir mūsu ikdienas darba sastāvdaļa. Tagad varbūt ilustrēšu sev sacīto ar vairākiem piemēriem, ko mēs tātad esam apņēmušies darīt. Eh, Eiropas ārējā darbības dienesta pārstāvji tagad piedalās visās padomas darba sēdēs, kur tiek runāts par iekšējo drošību. Mēs runājam par COZI, JX un citām darba grupām, kas regulāri tieks padomē. Un tāpat ārlietu dienests direktoru līmenī tiek pārstāvēts eh, iekšējās drošības intergrupā eh, tā ir radusi savu paspārni DG Home komisijas telpās, un es esmu patiešām gandarīts jums pateikt, ka ārlietu dienests vēlas izveidot līdzīgu interservisa grupu, eh, kas runās par ārējo drošību. Un, protams, ka šī ārlietu drošības grupa arī ļoti cieši sadarbosies ar Eiropas komisiju. Komisijas un ārlietu dienesta kopīgo dokumentu mēs drīz laidīsim klajā, un eh, ar to varēsiet iepazīties nākamā mēneša sākumā. Tur būs eh, runāts par ārējās darbības dienas darbību, par eh, tiesiskuma brīvības un drošības telpu un par to, kā mēs varam sadarboties dažādās jomās, labāk precizējot to, kā veikt koordinētu uh, darbību tad, kad uh, tas ir iespējams. Pēc tam, kad uh, šis dokuments ieraudzīs dienas gaismu, notiks kopīga. Kopīga dažādu uh, struktūru tikšanās, kurā piedalīsies arī kozī darba grupa. Mēs esam paredzējuši to organizēt jūnija sākumā, un tur apspriedīsimies par dažādām iniciatīvām, uh, par to, kā spēcināt gan ārējo, gan iekšējo drošības politikas dimensiju, un, protams, arī par citiem uzdevumiem. Un noteikti vajadzētu arī atzīmēt to, ka īstenojot Stokholmas programmu ir e, veikts tāds būtisks e, darba apjoms ar e, DG Echo, uzsverot saikni, kas pastāv starp dažādām civilās aizsardzības misijām, kā arī drošību, brīvību un tiesiskumu. Mēs, protams, arī sadarbojamies ar Eiropolu un citām civilās aizsardzības misijām. Mēs aktīvi darbojamies civilās aizsardzības jomā, sadarbojoties gan ar policiju, gan ar citiem spēkiem, citām struktūrām, vai nu Kosovā, vai Afganistānā. Tāpat šajā kozī darba grupas sanāksmē vēlamies iepazīties ar iespējamām metodēm, kā mēs varētu uzlabot iekšējās un ārējās politikas saskaņotību, cīnoties pret terorismu un uh, arī kiberuzbrukumiem. Pēdējā laikā tās ir kļuvušas par galvenajām drošības politikas prioritātēm. Protams, mēs uh, uzņemsimies iniciatīvas šajā jomā un, protams, ka visas politikas, eh, drošības politikas prioritātes, kā tās ir formulētas eh, iekšējās politikas stratēģijā, tiks eh, tālāk īstenotas kopīgā darbībā, kuru pēc tam realizēs ārlietu dienesta darbinieki. Un vēl vēlējos piemetināt, ka mēs domājam par to, kā papildināt savas Eiropas delegācijas, jo, protams, tieši drošības politika ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Mēs vēlēs, vēlamies šajās Eiropas delegācijās pieņemt darbā arī drošības speciālistus, drošības ekspertus, kas varēs strādāt kā sākaru virsnieki tieši tiesiskuma, drošības un brīvības jomā. Un savus ievadvārdus eh, es vēlos noslēgt, atkārtojot to, kāda ir mūsu apņemšanās, kāda ir mūsu solījumi. Proti, mēs vēlamies spēcināt tiesiskumu, starptautisko tiesību principus, cilvēktiesības un demokrātiju. Protams, tās ir Eiropas Savienības pamatvērtības. Mēs vēlamies saglabāt mieru, izvairīties no konfliktiem un uzlabot eh, drošību startautiskajā līmenī. Un eh, tas ir pienākums, eh, ko mums uzliek nevien parakstītie līgumi, bet tā ir arī augstās pārstāvs pārliecība. Es vēlējos jums atkārtot, ka vairums no drošības un aizsardzības misijām ir civilās aizsardzības misijas. Mēs palīdzām valstīm reformēt drošības nozari un nodrošinām arī politiku policijas spēku sadarbību. Un mums, protams, ir jādomā par to, kā uzlabot eh, drošības sektoru efektīvu darbību un piedāvājot savu pieredzi demokrātijas iedzīvināšanā un dažādu reformu veikšanā. Protams, eh, Tie ir mūsu pienākumi, un nākamo eh, mēnešu laikā mums arī ir jāizveido vairākas misijas, kas varēs garantēt tiesiskuma un uh, drošības, tiesiskuma sistēmas un uh, drošības sistēmas reformas vairākās valstīs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, vairāk neko neteikšu. Paldies! Paldies Vimonta kungam, un tagad, kā paredzēts, mēs aicināsim izteikties Eiropas Savienības situācija centra direktoru Ilku Salmi, kurš runās par to, kā darbojas šis centrs. Pirms tam es gribētu norādīt, ka mums kā parasti ir ārkārtīgi saspringta darba kārtība šo pēcpusdienu. Ir jāizņem ļoti daudz punktu. Lūdzu, palīdziet mums iekļauties paredzētajā laikā. Mēs to augstu novērtēsim. Došu jums 6-7 minūtes prezentācijai un pēc tam sāksim debatas. Paldies! Diemžēl ir izslēgts mikrofons. Es varētu neteikt neko par drošības jautājumiem, bet tad mana klātbūtne šajā sēdē varbūt netikt īpaši novērtēta. Īsi pastāstīšu par situāciju centru. Esmu strādājis direktoram ar tā divus mēnešus, un ir izplatījušās ļoti daudz baumas un arī nepareizi informācija arī Briselē par to, kāds ir sita cena eh, me, pastāvēšanas mērķis, un es ceru, ka es nedaudz izgaismošu šo situāciju. Kāda ir mūsu misija, kāds ir mūsu darbības fons, kāda ir mūsu uzdevumi, mērķi, funkcijas, un kāda ir tie produkti, kādas varam piedāvāt šodien. Uh, Pirmkārt, kāda tad ir šī centra misija? Lai uzturētu drošību Eiropā un labākā pasaulē, kā tas ir rakstīts Eiropas drošības stratēģijā, Eiropai ir nepieciešama uh, eh, izlūk dienesta darbība, uh, kas palīdz veidot gan iekšējos, gan ārējās drošības politiku situācija centra uzdevums ir agrīnā brīdināšana un tāpat arī eh, paskaidrot par dažādām situācijām. Katrīnai Aštonai, viņas birojam, tāpat arī dažādiem lēmēju pieņēmējiem eh, tādās jomās kā kopējā drošības un aizsardzības politika un cīņa pret terorismu. Tālāk, mūsu situācija centrs veic savu misiju, uzraugot un izvērtējot starptautiskos notikumus 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Situācija centrs Eh, īpašu uzmanību pievērš geogra atsevišķiem geogrāfiskiem reģioniem, terorismam, masu iz iznīcināšanas ieroču izplatīšanai un citiem uh, globāliem draudiem. Nedaudz par vēsturi, kā radās šis centrs un kādēļ tas darbojas tā, kā tas darbojas. Pirmkārt, centra radīšana cieši saistīta ar uh, Eiropas kopējās ārējās un drošības politikas izveidošanu un arī augstās pārstāvs amata izveidošanu 99. gadā. Uh, mūsu menedžmenta kapacitātu un civilo un aizsardzības misiju pieredze liecina par to, ka ir nepieciešams plašāks izlūkdienas nekā bija līdz šim. Uh, 2001. gada 11. Eh, septembra notikumi Ņujorkā un terorisma aktivizēšanās arī bija vēl viens iemesls, kādēļ mēs nolēmām aktivizēt izlūkdienas darbību. Un līdz ar to 2002. gadā tika izveidots šīs situācijas centrs, kas tika eh, pakļauts augstās pārstāvu samatam un padomē dalību valstu izlūkdienas darbinieki tika nosūtīti darbā situāciju centrā. 2005. gadā eh, centru stiprināja dalību valstu eksperti, kas ieradās no pretterorisma eh, vienībām no dažādām dalību valstīm. Līdz ar to situācija centrs eh, varēja piedāvāt augstākas kvalitātes informāciju, stratēģisku terorisma draudu analīzi. Uh, kas eh, ir ļoti augstā līmenī. 2007, kopš 2007. gada situācija centra strādā kopā ar Eiropas militāriem darbiniekiem, eh, kopā tā sauktajā Single Intelligence Analyze Capacity, kas ir eh, izlūkdienestu informācijas analīzes grupa kopā ar militāriem spēkiem. Un visbeidzot, līdz ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā 2009. gada 1. janvārī situācija centrs tika nodots augstās pārstāvs Katrīnas Aštonas tiešā pārvaldībā un 11. gada 1. janvārī tas arī nonāca padomas tiešā pakļautībā. Par galveniem uzdevumiem varētu izdalīt šeit četrus. Pirmkārt, kā jau es teicu, uzraudzīt visas pasaules situāciju un notikums. Uh, Otrakārt, agrīnā brīdināšana, treškārt, krīzes atbildes uh, sniegšana un analizēt riskantās situācijas dažādos pasaules reģionos. Krīzes apstākļos SICEN turpina šīs funkcijas veikt un aktivizē informācijas vākšanas un sniegšanas uh, aktivitātes. Uh, raksta dažādas analīzes un situāciju izpēti par konkrētiem reģioniem, e, it īpaši krīzes apstākļos. Kā jau es teicu, ir arī papildus dokumentācijas iespējas un ir, ir iespējams piesaistīt arī papildus darbiniekus īpašos krīzes apstākļos. Mums ir trīs darba nodaļas - ir operatīvā nodaļa, analītiskā nodaļa un komunikācija centrs. Bez tam mm, mums ir arī eh, globālā navigācijas sistēma, eh, globālās navigācijas sistēmas projekts kā daļa no sitcena darbības. Vēl ir interesanti atzīmēt, kādus resursus mēs izmantojam. Kā parasti izlūk dienas parasti ir saistīti ar informācijas ievākšanu slepenā veidā. Vismaz tāda ir leģenda, bet tā tas nenotiek. Mēs izmantojam dažādus atklātos informācijas avots, diplomātiskos dienas, starptautiskās organizācijas, kopējās ārējās drošības politikas misijas, arī mūsu pašu dažādās misijas un, protams, dalību valstu izlūkdienestus, kas mums sniedz strateģiska līmeņa informāciju. Gribētu pasvītrot, ka sitcen nav operatīva izlūkdienesta vai drošības aģentūra parastajā šī vārda izpratnē, kādas pastāv dalību valstīs. Manuprāt, būtu nepieciešams mainīt līgums, ieviest grozījums līgumos, ja rastos tāda situācija, ka Sicens mēģina kļūt par šādu klasisku izlūkdienestu aģentūru Eiropas Savienībā. Manuprāt, izlūkdienas, e, iz, izlūkošanas jautājumi un nacionālas drošības jautājumi noteikti atrodas dalību valstu kompetencē. Mēs piedāvājam strateģiski analizētu informāciju e, un nevis operatīvu informāciju, kā to parasti e, veic dalību valstu attiecīgie dienas. Godātais priekšsēdētāj kungs, ievadam tas arī ir viss. Es labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Thank you. Thank you so much. Paldies Salmīkungam. Un tagad uh, sāksim debatas. Varbūt, ka sākumā mēs varētu dot vārdu sēde komitejas priekšsēdētāja vietniekam Līzaka kungam. Viņš uzdos jautājumus. Lūdzu. Go ahead. <clears throat> uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu poļu valodā, tad man veiksies ātri. Dziękuję bardzo przede wszystkim e, komisji LIBE za, za, to, za to posiedzenie. Dlatego... Lielas paldies! Gribētu pateikties LIBE komitejai par to, ka organizē šo uzklausīšanu. Uh, szczególnie... Iekšējās un ārējās drošības jautājumi mums visiem ir ārkārtīgi aktuāli šobrīd. Uh, Lielas paldies, ka jūs organizējāt šīs debatas šobrīd, jo tās ir ārkārtīgi aktuālas. Kā jau es teicu, iekšējā un ārējā drošība ir cieši saistītas, tie ir tādi pamatelementi mūsdienās, par kuriem jārūpējas. Vēstnieku kungs, direktoru kungs, es gribētu uzdot nedaudz provokatīvus jautājumus. Jūs savu uzrunu beidzāt ar savu viedokli par to, kā būtu jādarbojas Eiropas izlūkdienestam. Ar sēde apakškomitejas kolēģiem mēs bieži esam runājuši par šiem jautājumiem. Man ir interesanti dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Jūs uzsvērāt, ka jūsu vadītais centrs Citcen nav tipisks, klasisks izlūkdienesta centrs, tradicionālā šī vārda izpratnē. Uh, Mans jautājums ir tāds, vai šodien ir nepieciešama šāda iestāde? Vai jūsu vadīto iestādi vajadzētu veidot tā, ka tā kļūst par tādu tradicionālu izlūkdienesta centru? Otrs jautājums ir, kāds jūs viedoklis par sadarbību ar citiem ārējās un iekšējās drošības mm, aģentiem vai, vai, vai dažādām organizācijām, tā kā Europol vai Frontex. It īpaši, ja mēs runājam par kopējās arēs drošības politikas misijām. Kā tiek organizēta sadarbība starp jūsu iestādi un citiem izlūkdienestiem pasaulē ārpus Eiropas Savienības? Paldies! Paldies par jautājumu! Tagad došu vārdu deputātiem, kas ir izteikuši vēlmi piedalīties šajās debatēs. Piedāvāju katram divas minūtes jautājumu uzdošanai. Pirmā jautājuma uzdos Intveldes kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, esmu ļoti gandarīta, ka beidzot mums ir šī apspriede. Mēs jau daudzus gadus prasījām, lai notiktu šī tikšanās un doma apmaiņa. Tātad šis ir solis uz priekšu. Es eh, mēģināšu uzdot jautājumus ļoti īsi. Es neuzdošu jautājumus par demokrātisko uzraudzību. Daudzus gadus mēs dzirdējām par šo sicenu, bet uh, tad tika teikts mums, ka nepastāv šis centrs, pēc tam tomēr atzina, ka centrs pastāvot, bet neko daudz par to nepaskaidro, un tagad šķiet tas iznirst no miglas, un tā aprises pamazām kļūst skaidrāks. Jūs teicāt, ka tā nav operatīvā izlikdienas organizācija ka jūsu, jūs atskaitāties Barnesē Aštonē, ka šis centrs kļūst aizvien oficiālāks, bet ja tam būtu jākļūst par operatīvu organizāciju, tad būtu jāgroza Eiropas Savienības līguma. Varbūt, ka tas būtu labi. Manuprāt, sadarbība šajā jomā noteikti ir nepieciešama. Bet tad mums būtu jāorganizē arī demokrātiskā uzraudzība pār šīs iestādes darbību. Gribētu dzirdēt jūsu domas par to, Kā būtu, ja Eiropā tiktu izveidota uh, kaut kāda komiteja, līdzīgi kā dalību valstu parlamentos tas tiek darīts, tāda komiteja, kurā locekļiem būtu pielaida slepeniem dokumentiem un šie deputāti varētu regulāri uzklausīt jūsu atskaits par centra darbību. Nobeigumā. Manuprāt, šodien darba kārtībā ir vesela virkni jautājumu, kas tiks izskatīti aizslēgtām durvīm, nezinu, man nesaprotam iemeslu dēļ. Bet, ja mēs gribētu tiešām e, tikt iesaistīti e, jūsu centra darbības izsekošanā, tad mums noteikti šis jautājums būtu jāizskata e, slēgtām durvīm. Paldies! Runātāju skaits ir ļoti pieaudzis, līdz ar to es pielikšu punktu runātāju sarakstam. Alvaro kungs nākamais lūdzu. Paldies priekšsēdētāju kungs, paldies arī ģenerālsekretāru kungam un Salmī kungam. Jūs. Uh, esat tikai nesen stājušies amatā, un Intveldes kundze teica, ka jau mēs kopš 2004. gada mēģinām sazināties ar Siceni, bet līdz šim šī saziņa nu nebija tik auglīga, nestoties uz to, esam tomēr gandarīti jūs redzēt šeit. Es vēlējos runāt par divām lietām, jūs tās minējāt, un to pieminēja arī Vimon kungs. Mēs runājam par Eiropas um, izlūkdienestu, un uh, kāda ir šī nostāja vai uh, tā ir tikai vīzija par šo Eiropas izlūkdienestu, vai eh, tā ir konkrēta prasība, kādam ir jābūt juridiskajam pamatam, lai izvirdot šo struktūru. Un kā liberāļu politiķis es vēl neesmu izkristalizējis savu pozīciju, bet uh, esmu ievērojis, ka daudz dalību valsts ir atturīgi noskaņots pret šādas struktūras izveidi. Vēlējos pavaicāt, ko tas nozīmētu padomē, jo Dekerkhofa kungs nesen teica, ka Eiropols, Sicen un Frontex varētu apvienot tādā vienā struktūrā, kas cīnītos pret terorismu un ko tad vadīt Van de Kerkhau kungs. Nu, īstenībā tad man šķiet, ka būtu jāveic vēl pamatīgāk parlamentārā kontrola. Paldies! Paldies! Aicināšu izteikties Busutilkungu. Divas minūtes arī jums. Paldies, priekšsēd! Man ir četri ļoti skaidri jautājumi Salmīkungam. Vai Sicens sadarbojas ar tādām aģentūrām kā Frontex, kurai arī ir situācija analīzes centrs? Vai jūs sadarbojaties ar Eiropolu? Otrs jautājums. Vai dalību valstis var e, saņemt informāciju no jums. Treškārt, vai SICEN piedāvā informāciju trešajām valstīm, piemēram, ASV? Un pēdējais jautājums. Vai jūs paši sevi uzskatāt kā tādus, kuriem ir būtiska loma tādos jautājumos, kā Eiropas pasažieru datu reģistri vai TFTP Eiropā? Uh, Lopes kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārt, es gribētu uzdot jautājumu, pamatoties uz jūsu analīzi, cik liels, lieli ir terorismu draudi šobrīd? Teroristu draudi Eiropai. Un vai Sicen ir nobažījušies par šo draudu apjomu? Otrakārt, tie pētījumi, ko jūs veicat Vai jūs ievācat informāciju arī no militāriem dienestiem? Ja ir grūti koordinēt informācijas vākšanas un izliekdienestu darbību, manuprāt, tas nozīmē, ka pastāv kaut kāda, ko, pastāv koordinācijas trūkums. Mēs zinām, ka ir 16 dažādas, dažādi izlūkdienesti Amerikas Savienotajās valstīs, un šie dienesti nespēja novērst teroristu uzbrukums ASV. Tieši tāpat tā situācija attīstīsies apvienotajā karalistē. Viena no atslēgām veiksmei ir koordinācija. Ko jūs varētu darīt uh, koordinēšanas labā? Un runājot par analīzi, vai sit cen var saņemt un apkopot informāciju no dalību valstīm, jau analizētu informāciju, vai jūs varat apkopot. Varbūt Eiropas Savienība nākotnē varētu izveidot koordinētu informācijas dienestu. Divas minūtes nākamajai. Paldies, priekšstādātāja kungs. Man tas arī šķiet eh, ļoti veiksmīgi, ka beidzot varam organizēt šādas diskusijas un varam tā plašāk apspriesties par uh, to, ko īsti dara SIPCEN un varam arī kaut ko uzzināt par parlamentu iespējām saņemt no jums informāciju un to attiecīgi analizēt. Es vēlējos pavaicāt, eh, kādas ir jūsu attiecības ar Eiropol un Eirojust vai jūs pietiekam bieži apmainījāties ar informāciju un, piemēram, vai apstrādājot datus, jūs sazināties ar Eiropolu un vēl vēlējos uzzināt, kādam parlamentam un kādai parlamentārajai kontrolē jūs atskaitāties. Tātad eh, visi slepenie dienesti dalību valstīs tiek ļoti stingri kontrolēti un eh, pastāv tādas eh, ļoti stingras kontrolas tiesības, un tas ir visai jūtīgs lauciņš. Es uzskatu, ka šai kontrolē ir jābūt pietiekam konfidenciālai, jo ļoti daudzos gadījumos runājot par cīņu pret terorismu un cīņu pret organizēto noziedzību, bieži vien eh, ir iespējams apkopot visus iespējamos datus un runājot par tādu normālu policijas spēku sadarbību ko veic arī Eiropol un Eirojust, eh, tātad visus šos datus var izmantot. Bet eh, kāds tad ir juridiskais pamats datu izmantošanai? Un visbeidzot, vēlējos pavaicāt. Kādēļ? Runājot par iekšējo drošību un cīņu pret noziedzību, kādēļ ārējās darbības dienests tam vispār pievēršas. Tātad, kādēļ mēs to apspriežam tieši šajā rakursā, vēlējos pavaicāt. Un eh, cik lielā mērā tad šīm dimensijām jāpārklājas. Paldies! Latvārds kundze, divas minūtes lūdzu. Thank you very much, Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmā kungs uzsvēra, cik svarīga ir likuma vāra un demokrātiski, eh, demokrātiskas normas. Es vēlos uzzināt, kas eh, ir noticis ar transatlantisko uh, diskusiju par tiesiskumu. Manuprāt, uh, Amerikas puse iepriekšējās valdības laikā uh, to uzsāka, un tur valdošais uzskats bija piespiest Eiropu pieņemt, ka e, normāla krimināla jurisdikcija e, neatiecas uz terorismu apkarošanu un, piemēram, e, nolaupīšanu un tā tālāk. Vai, vai jūs esat kaut ko dzirdējis par e, šo, e, šo dialogu? Sevišķi tādā kontekstā, kā Obama kungs turpina militārās misijas Guantanamo līcī. Then, Mrs. Lunacek, two minutes. Thank you, uh, President. I would like to follow up on those colleagues who already have asked. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, vēlos runāt par eh, demokrātiskās uzraudzības kontrolas jautājumu. Mani pārsteidz tas, ka situācija centrs tiek apspriests eh, šeit Libe komitejā. Eh, man, man tas šķiet interesanti, ka par, par to tiek runāts šeit, nevis, piemēram, ārlietu komitejā. Tomēr laikam jau ir jautājumi, par kuriem ir jārunā dažādos līmeņos. vēlos uh, runāt pār Kirkofa kunga ideju, ka varbūt varētu izveidot tādu kopēju Frontex situāciju centra aģentūru. Un, un tad par situāciju centra darbu. Uh, cik daudz uh, darbinieku jūs nodarbināt šobrīd un kādas, kādas ir geogrāfiskās zonas, kurām jūs strādājat? Eh, vai jums ir savi informācijas avoti, eh, vai arī jūs cenšaties sadarboties ar citiem informācijas avotiem. Varbūt jūs varētu arī nosaukt skaitliskus datus un paskaidrot, vai situācija centra Eh, eh, cik situācija centra eh, darbības tiek veltīts procentuāli terorismu apkarošanai un citām aktivitātēm. Tātad, cik svarīgi jūs, svarīgs jūsu centram ir terorismu apkarošana un arī drošības un aizsardzības politika? Tātad, kāda ir procentuālā attiecība? Paldies! Bronksa kungs, divas minūtes. Paldies! Runājot par situāciju centru, vai jūs varētu minēt uh, par kādu, uh, minēt kādu piemēru, kur jūs stieguši informāciju no atklāt, atklātiem uh, avotiem? Piemēram, vairāki ārēsti Āfrikā un tuvajos austrumos. Otrakārt, vai jums ir izdevies novērst kādus terorisma draudus? Un tad varbūt, varbūt jums nevajadzētu minēt konkrēti kurus, bet vienkārši paskai, minēt, ka kaut kas tāds ir noticis. Eh, tad es arī vēlētos jautāt pār uh, brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Šķiet, ka brīvība uh, arvien uh, vairāk ir saistīta ar uh, dalību valstu uh, noziegumu apkarošanu. Drošība un tiesiskums ļoti bieži eh, nozīmē eh, cilvēku sūtīšanu atpakaļ uz viņu valstīm saskaņā ar Eiropas aresta orderi. Kādi standarti te tiek īstenoti? Paldies! Gualtieri, du... Valtieri kungs, divas minūtes. Paldies! Mani satrauc uh, vairāki, uh, vairāki jautājumi. Piemēram, Lunačeka kundze jautāja par to, cik darbinieku strādā jūs centrā un cik daudz cilvēku ir uh, ierēģi un cik daudz ir nacionālie eksperti. Un runājot par jūsu darbību, es neesmu eksperts eh, attiecībā uz jūsu centru, tomēr eh, man interesē sakarības starp eh, operatīvo un analītisko pusi, par ko jūs runājāt iepriekš. Vēlos, lai jūs pastāstītu par to, Kāda ir atšķirība starp šīm divām jomām? Vai jūs eh, paļaujaties uz eh, otrreizējiem informācijas avotiem, vai arī, eh, vai arī veid, iztenojat misijas? Piemēram, var izmantot satelīta centrus un īstenot dažādas misijas. Atsaucoties uz to, kas notiek Lībijā, eh, jūs noteikti esat eh, sastādījuši ziņojumus par, šo, eh, par šiem notikumiem un noteikti, kā jūs rīcībā ir dokumenti. Mēs joprojām gaidām dokumentus Lībijas jautājumā. Un runājot par Lībiju, arī kādus tiešos vai netiešos informācijas avotus jūs izmantojāt? un vai veicāt kādu, eh, kādu an specifisku analīzi, balstoties uz konkrētiem avotiem? Vai arī jūs ieguvāt informāciju no eh, valstu informācijas aģentūrām? Aki kundze lūdzu divas minūtes. Paldies, Sāmi kungs. Vēlos uzdot tikai vienu jautājumu. Man interesē saistība kāda pastāv starp situāciju, cent, eh, situāciju centru un dalību valstīm. Mēs zinām, ka pastāv subsidiaritātes eh, princips saskaņā ar eh, Lisabonas līgumu un drošības dienesti ir dalību valstu kompetencē. Vēlos jautāt, vai situācija centram tā ir problēma vai nav? E, Īsteno, īstenot šādu sadarbību ar dalību valstīm, kā situāciju centrs Uh, varētu darboties proaktīvi un palīdzēt dalībvalstīm apkarot terorismu un cīnīties pret organizēto noziedzību. Tad kāda komunikācija jeb saikne pastāv starp jums un dalību valstīm? Un nākamais jautājums ir simbolisks un ļoti īss. Mēs ļoti bieži runājam par to, ka es turp, nākotnē vajadzētu izveidot savu izlūkdienestu. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Tas tāds futuristisks jautājums. Paldies. Paldies Henkis kundzei. Vairāk kolēģi jau uh, ir izdevuši jautājumus. Lielas paldies visiem, ka iekļāvāties laikā un paldies, ka uzdevāt ļoti konkrētus jautājumus. Es domāju, ka tagad varbūt abi eksperti varētu atbildēt uz jautājumiem viens pēc otra. Samikungs eh, sāks pirmais un tad eh, Vimonkungs varētu turpināt. Priekšsēdētāji kungs, es mēģināšu sagrupēt jautājumus runājot par turpmāko darbību un kā es redzu izlūk darba uh, nākotni, uh, tad es runāšu par attiecībām ar trešajām valstīm un ar citām iestādēm un treškārt par situāciju centra demokrātisko uzraudzību un kontroli. Un tad es pievērsīšos konkrētākiem, specifiskākiem jautājumiem, piemēram, par darbinieku skaitu, un par to, kā mēs, eh, kā mēs strādājam, kā veicam analīzi un dažādas operācijas. Sākšu ar jautājumu par to, kāda varētu būt sadarbība izlūk, izlūkošanas jomā. Savā ievadrunā jau teicu, ka mm, es personīgi Uzskatu, ka uh, nacionālās drošības jautājumi un izlūkdi, izlūkošana ir dalību valstu kompetencē. Tika jautāts, kādas izmaiņas vajadzētu ieviest. Es, uh, un varbūt vajadzētu izveidot es uh, izlūkošanas aģentūru. Es domāju, ka tad būtu jāievieš uh, gro, izmaiņas uh, līgumā. Uh, jo drošība eh, joprojām ir dalību valstu pārziņā. Un es nered, nedomāju, ka tas notiks tuvākajā nākotnē. Un varbūt tas visdrīzāk tas nenotiks pat arī eh, tālākā nākotnē. Man liekas, ka labāks risinājums būtu cieša sadarbības starp dalību valstu dienestiem, kas jau pastāv dažādos līmeņos. Uh, Un tas, tas ir tas mm, ceļš, kāds būtu ejams. Runājot par resursiem un budžeta jautājumiem, mums ir jāatceras, ka dalībvalstīm jau, eh, dalībvalstis jau veids šādu veidu operācijas. Mums eh, jājautā, kāda būtu pievienotā vērtība, ja mēs izveidotu tādu operatīvo dienestu. Tik uzdots jautājums, vai ir operatīvais dienests situācija centrā. Jā, ir. Taču tas eh, tas darbojas tikai krī, kā krīzes, eh, eh, krīzes situācijās. Tad tas neievāc, eh, nu, neveic tieši izlūkošanu tas analizē atvērto avotu informāciju, tomēr mēs neveidojam paši savu, savu informācijas avotus. Mēs balstām savu vērtējumu un savu darbu uz atvērtiem avotiem, veicam mēdīju monitoringu, dažādas misijas, nosūtām delegācijas un kontro, uzraugām informācijas plūsmu no dalību valstīm. Tad mūsu darbības sastāv no informācijas vākšanas. Mēs neesam uh, mēs neesam organizācija, kas, kas pati ievāc informāciju. Runājot par ārējiem partneriem, mēs sadarbojamies ar trešajām valstīm, ar tādām valstīm, ar kurām ir noslēgts drošības nolīgums, piemēram, Šveice, Norvēģija. Tad tie ir mūsu galvenie partneri. Tad ja mēs sadarbojamies ar eh, ES eh, dalību valstīm. Vairāki runātāji vaicāja par eh, savstarpējo sadarbību starp SICEN, Frontex, Eiropolu. Runājot par Frontex, jā, mēs ar šo organizāciju sadarbojamies, apmainamies ar informāciju un tāpat mēs arī sadarbojamies ar Eiropolu. Viens no produktiem, kas tapis mūsu sadarbības rezultātā, ir tā saucamais tīsat. Uh, Eh, te, eh, dokuments par terorismu apkarošanu. Šī sadarbība darbojas ļoti veiksmīgi. Eh, mēs apmainamies ar informāciju, jo sevišķi jautājumos par datiem, datu aizsardzību. Mēs nevā, neievācam datus individuāli, bet izmantojam citus avotus. Un tas arī nemaz nav nepieciešams pēc manām domām mūsu uzdevumu veikšanai. Par demokrātisko uzraudzību un parlamenta veikto uzraudzību, ko dara situācija centrs, tad vēlos eh, eh li, li, likumu veidotāju pārziņā ir tas, kā šī kontrola tiks veikta. Parlaments ir, parlaments ir uh, uzsācis e, dažādu sistēmu e, izpēti un to, kā, e, kā, kā viss notiek dažādās dalību valstīs. Joprojām pastāv skaidra atšķirība starp dalību valstu dienestiem un sicēm, jo mēs nevācam informāciju paši. Mēs tikai izmantojam sistēmā nonākušos datus, no dalību valstīm iegūtos datus. Uh, sistēmas dalībvalstīs ir ārkārtīgi dažādas. Un mēs vienkārši mēģinam uh, uzraudzīt uh, dalību valstu drošības un izlūkošanas iestādes. Tāpat tika uzdots jautājums par darbiniekiem. Mūsu centrā strādā vairākās simts darbinieku. Uh, vēl ir, protams, dažādi pieaicināti īpašie eksperti, ES funkcionāri. Uh, Tomēr eh, šis cipars varētu būt ap, aptuveni 70 eh, eh, cilvēku. Mūsu darbības procentuālais īpatsvars nu, ir apmēram šāds teiksim, to ļoti grūti novērtēt. Tas atkarīgs no dažādiem faktoriem. Mēs esam ļoti maza organizācija, piemēram, Lībijas gadījumā un eh, par dažādiem sarežģījumiem Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos. Eh, mēs ieguldām lielāko daļu savu resursu un lielākā daļa mūsu darbinieku strādā ar šiem jautājumiem šajos reģionos. Jā, būs nepie, mūsu darbība būs nepieciešama eh, citās, citos reģionos, tad mēs, protams, attiecīgi mainīsim ieguldītā darba sadalījumu. Kādi ir tie jautājumi, ar kuriem mēs strādājam? Terorisma apkarošana, protams, ir viens no pamatjautājumiem. E, tāpat arī mēs e, vērojam, kas notiek pasaules karstajos punktos. Ir pašsaprotami, ka mēs e, sekojam tam, kas notiek tuvajos austrumos un Āfrikā, saprotam iemeslu dēļ, jo tam ir arī ietekme uz ES lēmumu pieņemšanu. Vēl viens jautājums ir uh, Eiropas drošība. Tika jautāts par terorismu draudiem Eiropā. Šādi draudi ārkārtīgi atšķiras dažādās dalībvalstīs. Mēs cenšamies kaut kādā veidā uh, vērot situāciju Eiropā kopumā un tādā veidā uh, uh, dalībvalstis, piemēram, uh, pasludina trauksmes situāciju, ja, ir, jo, ja pastāv terorismu draudi. Priekšēdētāji un vēstnieki, ja es drīkstu. Uh, uh, kaut ko iebilst, es domāju, ka daži jautājumi vēl nav atbildēti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es papildināšu savu kolēģa uh, izteikumus. Tā tad, eh, kāda bija tā doma, kas uh, atkārtot izskanēja šajā zālē, jūs teicāt, ka uh, Vai, vai jūs vaicājāt, vai ir nepieciešams izveidot tādu Eiropas Savienības izlūku dienestu? Ilka jau atbildējuši šo jautājumu. Uh, Es piemetināšu dažas domas no savas puses. Jāsaka, ka mēs runājam nevien par finanšu resursiem, bet arī par cilvēku resursiem. Mums ir nepieciešami darbinieki, un tas ir laikietilpīgs process, un, protams, jums ir jāatrod vislabākie darbinieki, ja jūs vēlaties, lai šis dienas būtu efektīvs. Un, protams, jāsaprot, ka dalību valstīs jau šādas struktūras pastāv, līdz ar to ir jābūt koordinācijai. Eh, es eh, dzirdēju šo piezīmi par koordināciju un sadarbību katrā dalību valstī. Kas būtu, ja būtu vēl viens eh, izlūk tīkls, izlūk dienests, kas tad notiktu? Tas prasītu vēl papildus koordināciju. Un līdz ar to mums šis fakts, šis priekšlikums ir jāvērtē ārkārtīgi piesardzīgi. Līgums eh, arī eh, nerunā par šādu dienestu izveidi, runājot par koordināciju dalību valstīs un dalību valstu starpā. Eh, pašās dalību valstīs mēs, protams, varam pievērsties arī tam, kas notika Amerikā pēc 11. septembra. Mēs pieredzējām daudzus mēģinājumus koordinēt dažādas aģentūras, gan drīz katrā dalību valstī notika reformas un uh, mūsu uh, amerikāņu draugi nevienmēr ir efektīvi, bet daudz ir sapratuši, kādas ir galvenās problēmas un kā pret tām cīnīties jau pašā saknē. Daudz, kas notiek sicen paspārnē, ir veltīts koordinācijas darbam. Mēs vēlamies arī uh, veikt pēc iespējas labāku informācijas apmaiņu. Informācijas apmaiņa īstenībā būtu um, tāds darbs uh, vai procedūra, kas nāktu par labu visām iesaistītajām pusēm. Un kāds uzdeva jautājumu, kādēļ ārlietu dienests uh, varētu, piemēram, cīnīties pret noziedzību. Bet, protams, noziedzība arī iet pār robežai, robežām. Tā ir spēcīga, tāda ļoti spilgta ārējā dimensija. Un jāņem vērā, ka daž, eh, nereti noziedzīgajai pasaulē ir tādas ļoti ciešas saites ar teroristiem. Un mums eh, līdz ar to arī ir eh, savs darba apjoms jādara šajā jomā. Mēs varam cīnīties nevien pret terorismu, bet arī veidot tādu labāku miedarbību starp ārējās un iekšējās uh, drošības garantijām. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē un tādēļ mums visiem ir ļoti cieši sadarbojas jāsadarbojas. Ja es jūs pareizi sapratu, eh, vai mēs eh, varam runāt par to, ko piedāvāja Kerkov kungs, ka ir jāizveido tāda viena liela aģentūra, kur apvienos Frontex, Eiropol, Cicēnu un varbūt vēl kādas struktūras. Es īstenībā neesmu par to eh, tik ļoti pārliecināts. Mēs runājam par uh, Uh, konkrētām darba vietām, par konkrētiem ekspertiem, un ir jābūt garantētam zināmam profesionālitātes līmenim. Un ja mēs visu sajauksim vienā katlā, es nezinu, vai šī vienīgā aģentūra būs patiešām tik um, rīcības spējīga, būtu patiešām ļoti piesardzīgs vērtējot šādu iznākumu. Un beidzot, uh, mana pēdējā uh, piezīme par aizturēšanām. Man šķiet, ka Lutfords kundze uzdev šo jautājumu kā mēs to varētu pareizi formulēt, tātad Buša administrācijas mēģinājumi pārliecināt dažas dalību valstis, ne visas no tām, sākt diskusijas par to, kāds būtu uh, ieguvums uh, no šīs sadarbības, ja, tie, piemēram, tiktu sniegt informācija par aizturēšanām vai uh, notiktu šādas aktivitātes un lai izteiktos vaļsirdīgi. Es varētu, protams, pateikt, ka dalību valstīm rastos milzīgas grūtības, ko tādu īstenot. Un ļoti bieži, ja jūs pam, mēģināt ievērot pamatiesību starptautisko konvenciju un jurisdikcijas principus, uh, Jums nav viegli ko tādu īstenot, un, protams, Buša administrācija e, uzsāka savu darba daļu un ko darīja Obamas administrācija. Viņa nevēlējās vairāk iesaistīties šādās diskusijās, pat neskatoties uz e, atstāto mantojumu, kā tā tad tik galā ar šo Guantanamo līča cietumu problēmu un tā tālāk. Un, e, ja esmu pareizi informēts, šādas diskusijas vairāk nav to notikuši, ja salīdzinu to ar situāciju iepriekš. To es e, vēlējos tātad piemetināt no savas puses. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāja kungs, paldies e, Salmikungam, paldies Vimona kungam. Salmikungs šķiet jūs arī vēlējāties vēl kaut ko piebilst. Jā, paldies tikai ļoti īsi. Tātad ilustrējot dažus jautājumus, kas tika uzdoti, atbildot uz jautājumu par to, vai mēs varējām tā tad novērst kaut kādus terorisma nu, uzbrukums vai teroristu draudus. Es vēlējos pateikt, ka mēs neesam tāda op operatīva iestāde, mēs analizējam informāciju un nodarbojamies ar brīdināšanu. Un, ja mēs izvērtējam sava darba augļus, mēs rūpējamies par avio drošību, par ostu drošību. Uh, Tātad tie ir ļoti konkrēti piemēri, un um, tie arī rezultējās konkrētos uh, likumdošanas projektos, bet ja mēs runājam par tādu operatīvo līmeni īstenībā, nu tad atbildi ir nē. Tas bija viss, ko es vēlējos papildināt. Paldies! Paldies Vimona kungam, paldies uh, Salmi kungam, Sītcen direktoram. Es. Uh, redzu, ka kolēģi vēlas tomēr precizēt. Mišēla kungs uz, vēlas uzdot jautājumu lūdzu. Vai jūs vēlaties uh, dzirdēt kādus precizējumus? Ļoti, ļoti lakoniski. Tikai viens vienīgs jautājums. Es gribu uzdot jautājumu Vimona kungam. Es uh, ļoti augstu vērtēju jūs izstrādāto pieeju un paskaidrojumus. Man ir vienkārši jautājums. Uh, Mēs nu, uzklausījām jūs paskaidrojums, un pēc tam es gribētu dzirdēt, kas vēl jums pietrūkst ārlietu, ārējās darbības dienestam. Kas jums pietrūktu, ja sitcens ned nedarbotos, ja tas nepastāvētu pēkšņi? Another hand being raised. Vēl kāds ir pacēlis roku, lūdzu? Uh, thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Kungs, man ir divi īsi jautājumi. Pirmām kārtām, kā jūs uh, vērtējat kiberuzbrukumus, runājot arī par uh, fondu biržām tālāk? Uh, jāņem. Thank you again, Mr. Shoppe, and Kā jūs vērtējat globalizētās pasaules attīstību? Otrām kārtām Infelds kundze atgriežoties pie sākotnējā uzvārda jautājuma, to arī uh, Uh, uzdeva Albrecht kungs, tātad par sadarbību ar dalību valstīm. Vai tas nozīmē, ka dalību valstu parlamentu un dalību valstu valdības var veikt kaut kādu demokrātisko uzraudzību, vai kādreiz uh, kāds uh, nacionālais parlaments jums ir lūdzis at atskaitīties, jo Eiropas parlaments neko tādu nav pieprasījis. Kam tad jūs īsti atskaitāties? Hand, because... Visbeidzot, pēdējais runātājs, mēs neatsāksim debatas. Arī Švoļska kungs lūdzu. Please make it short. Sorry. Lūdzu, esiet lakonisks. Eh, Vimona kungs, tātad mēs dzirdējām, ka sitcen eh, nenodarbojas ar izlūkošanu. Vai eh, mums ir nepieciešama tāda kopīga izlūk struktūra, kāda jomā un tiesiskuma un drošības jomā, kā to vakardien piedāvāja daži runātāji. Galtierī kungs, lūdzu. Ci, ci sarà un'ultima mano per. Gultierī kungs, jūs būsiet pēdējais runātājs un Gultierīmēres kungs arī, bet Gultierī kungs pirmais lūdzu. Paldies. Runājot par līgumu ka līgums Eiropas Savienībai aizliegtu pašai apkopot informāciju, bet kurš tad līguma pants aizliegtu ko tādu? Uh, Tātad, kā, kurā pantā ir noteikts, ka Eiropas Savienībā ir jāpaļaujas to informāciju, kas ir, eh, ko viņiem piedāvā tātad eh, ārēja informācijas avota. Paldies. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies. Atvainojos, ka ierados ar nokavēšanos. Mums ir jāprecizē daži vēl uh, neatbildēti jautājumi ir dalību valstu izlūkdienesti, ir Eiropol, Eirojust, e, Frontex, Sitcen. Un otrajā svaru kausā mēs runājam par uh, brīvībām. Tātad eh, otrajā svaru kausā ir likts eh, šīs datu uzraudzības uzraugs, datu aizsardzības uzraugs un uh, pamatiesību aizsardzības organizācijas. Mums ir jāprecizē ko tad īsti dara šīs struktūras, šīs drošības struktūras. Jāņem vērā, ka Frontex ir konkrēts uzdevumu kopums un ir, protams, arī struktūras, kam ir jāatskaitās dalību valstīm. Ja mēs runājam par parlamentāro kontroli, kādu kontroli ir uh, iespējams īstenot, lai mēs varētu parūpēties par pietiekam labu informācijas apmaiņu un lai mēs patiešām saņemtu kaut kāds atbildes no šīm struktūrām. Mums ir jākontrolē šīs institūcijas un instrumenti, jo tiem ir šīs uh, operatīvās kapacitātes, bet kādu kontroli mēs varam veikt, ja, piemēram, organizācija tikai apkopo milzīgu informācijas daudzumu un to kaut kur uzglabā. Tātad mūsu rīcībā ir uh, ļoti spēcīgs uh, tāds kontrols instruments, uh, proti datu aizsardzības uzraugs un arī citas struktūras. Paldies, tagad pirmais runātājs Vimona kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es varbūt runāšu franciski, lai nedaudz mainītu gaisotni un arī lai atbildētu godātajam bijušajam ministru kungam Mišel kungam. Uh, Es nevarētu neko citu teikt, jo blakus man sēž kolēģis, kā vien to, ka ja sicena neeksistētu, tad to vajadzētu izgudrot, un to arī izgudroja pirms vairākiem gadiem, jo mm, padomei eh, un augstēju pārstāvei ir nepieciešama informācija, kas tiek ņemta no visiem atklātiem avotiem, tiek sintezēta Un tas nav nebūtu tik viegli izdarāms. Tas ir tāds produkts, kas mums ir ārkārtīgi noderīgs ikdienā vairākas reizes katru dienu. Jo sicen mums katru dienu vairākas reizes piedāvā speciālu informāciju, kas ir ārkārtīgi noderīga. Bez tam mēs saņemam eh, ļu, vēl caur viņiem ļoti daudz informācijas no dalībvalstīm, kas jau ir apstrādāta, analizēta sicenā. Tie ir pakalpojumi, kas mums ir ļoti noderīgi. Mēs paši, mums nav, pašiem nav kapacitātes vākt informāciju šādā veidā. Mm, mēs tādēļ izmantojam šo te jau analizēto, sintezēto informāciju, ko piedāvā siceni. Bez šīs informācijas mēs būtu gandrīz vai tā kā akli. Manuprāt, SICEN ir e, ļoti laba organizācija, kas sniedz papildus vērtību. Protams, ka jūs neko citu no manis arī negaidījāt, bet es to saku no visas sirds, es esmu pārliecināts par to. Tika uzdots jautājums par politisko kontroli. Ārējās darbības dienests, no kura, kuram atskaitās SICEN tāpat arī militārā komiteja, CPCC un dažādi citi dienesti. Tātad tas viss tiek darīts ļoti eh, konkrētu noteikumu ietvarošie noteikumi parādās gan līgumos, gan Eiropas Savienības līgumos, gan arī citos noteikumos. Tādējādi pastāv šī politiskā kontrola. Frontex ir pakļauts citām komisijas, citiem komisijas dienestiem, proti komisārs var kontrolēt Frontex. Vispārējā politiskā kontrole tā tad pastāv, to veids komisijas politiķi, augstā pārstāve Bet bez tam ir vēl jautājums par konfidenciāliem dokumentiem un piekļuvu šiem konfidenciāliem dokumentiem. Šīs ir divas atšķirīgas lietas, un es domāju, ka nevajag tās jaukt. Piekļuve konfidenciāliem dokumentiem notiek saskaņā ar mūsu izstrādātiem noteikumiem. Un tā nav tas pats, kas šī te atskaitīšanās. Un visbeidzot, vēlreiz šeit otrajā raundā atskanēja jautājums – par to, kādēļ nevarētu izveidot Eiropas drošības aģentūru, kas pat ievāktu informāciju un pat rīkotos ar to. Tas ir gandrīz vai tā kā ar ārpolitiku. Šobrīd mums ir kopējā ārējā un drošības politika, bet tā nav pilnīgi vienota Eiropas Savienībai. Varbūt ar laiku tā tiks vienotāk, tiks padarīt vienotāk un harmonizēta. Eh, tāpat mēs varētu teikt arī par šo te izlūkdienestu. Es domāju, ka dalībvalstīs jau šobrīd pastāv izlūkdienestu, un ja vēl tikt izveidots viens tāds tā kā jumta izlūkdienests Eiropā, tas, manuprāt, mazinātu mūsu drošību. Es domāju, pa šo ceļu ir jāiet ar ārkārtīgi lielu piesardzību un dalību valstu piekrišana šīs jomas harmonizācijā tiks panākt pakāpeniski. Jāskatās, cik tālu katrā brīdī varam iet. Šobrīd esam panākuši jau būtisku progresu, manuprāt. Mēs varētu šeit jums vēl ilgi stāstīt par to, ka dažu dalību valstu aģentūras ir jau tagad gatavas piedāvāt informāciju mūsu centralizētajām struktūrām, kas pirms dažiem gadiem nebija iedomājams. Paldies, liels paldies Vimon kungam! Mm, tagad došu Salmi kungam vēl uzdot, atbildēt uz uzdotiem jautājumiem Sicen vārdā. Jā, paldies! Es runāšu pavisam īsi, domāju, ka nekas daudz nav piebilstams tam, ko Vimon kungs teica. Par to, vai mēs esam atbildīgi dalībvalstu parlamentiem. Nē, protams, neesam. Tālāk par kiberterorismu un kiberuzbrukumiem, es domāju, ka par šo jautājumu mēs varētu runāt citā reizē, kad tiekamies un runājam par konkrētākām liekam priekšādātē, tas arī viss no manas puses. Lielas paldies abiem viesiem, Salmī kungam, Vimona kungam, lielas paldies arī sēde un afet deputātiem, kas pievienojās Libas komitejas sēdei šo kopīgo debašu laikā. Līdz ar to kopīgā daļa ir beigusies. Lielas paldies viesiem uz redzēšanos! Ai.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 Paldies arī eh, deputātiem no sēde komitejas. Lūdzu, kolēģi, ievērojiet klusumu, un eh, tie, kas eh, atstāja zāli, arī varētu to darīt pietiekam klusē. Thank you, colleagues, if I may. Paldies, kolēģi! Lūkšu jūs uzmanību. Tagad mēs varētu turpināt ar piekto darba kārtības punktu. Tur ir runāts par visus, vispusīgu pieeju personas datu aizsardzībai Eiropas Savienībā. Šī ir otrā viedokļa apmaiņa, lai runātu par tik ārkārtīgi nozīmīgu jautājumu. Par kuru mēs tagad apsviedīsimies nākamās pusstundas laikā. Mēs uzklausīsim ziņojumu projektu par komisijas paziņojumu, kas veltīts personas datu aizsardzībai. Aksels Fos ir referents. Došu vārdu ziņojuma autoram, lai viņš pastāstītu par galvenajiem akcentiem šajā ziņojuma projektā, un pēc tam dosim vārdu kolēģiem, lai viņi varētu uzdot jautājumus. Sākumā vēlējos pateikt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 28. aprīlim 2012. Fausta kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir liels prieks, ka šodien uh, varu jums uh, piedāvāt izskatīšanai ziņojumu projektu par vispusīgu pieeju personas datu aizsardzībai ES. Es jau esmu kolēģis visai plaši iepazīstinājis ar darba dokumentu un varbūt šodien vairāk ilustrēšu kontekstu. 1995. gadā Eiropas Savienībā tika pieņemta datu aizsardzības direktīva. Tas bija tāds milzīgs stūrakmens tieši eh, tajā likumdošanas arhitektūrā, kas ir veltīta eh, datu aizsardzībai. Eh, šodien Uh, direktīva ir jāgroza, tā ir jāaktualizē un diviem eslu pēc. Pirmām kārtām tehnoloģiskā attīstība ir apsteigusi veco direktīvu un otrām kārtām pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir mainījusies arī Eiropas Savienības juridiskā situācija. Mums, protams, ir jākonstatē, ka uh, direktīva nav īstenota visur par 100% un visur tā nav tikus pietiekami aktīvi izmantota. Ja mēs runājam par uh, eh, tiešsaistēm, par internetu pakalpojumiem, bieži vien tur direktīva netiek izmantota. Mēs uh, sagaidām komisijas priekšlikumu jūlijā, tātad tas būs likumdošanas priekšlikums vēl uh, pirms vasaras brīvdienām, un mūsu komiteja Eh, protams, to vērtēs ļoti uzmanīgi un jāsaprot, ka šāda direktīva eh, šobrīd ir daudz būtiskāka un tā ir cita nozīme nekā 95. gadā. Es eh, esmu patiešām gandarīts, ka mēs esam izstrādājuši iniciatīvas ziņojumu un ka jau saulaicīgi varam paust parlamentu viedokli. Uh, Kopīgi ar ēnu referentiem strādāju pie ziņojuma projekta, un tur ir noteiktas galvenās prasības, kas ir jātiecina uz direktīvu. Protams, iniciatīvas ziņojums ir ierobežots savā saturā un apjomā, tādēļ mums vajadzēja koncentrēties uz galveniem jautājumiem. Mēs nevarējām šeit iekļaut nekādas detaļas. Tā tad būtiskākie akcenti. Mēs pieprasām piecus, piecu punktu īstenošanu. Pirmām kārtām pilnīga esošo noteikumu harmonizācija juridiskās drošības garantijas, otrām kārtām piemērošanas jomas paplašināšana, runājot arī par policijas un tieslietu iestāžu sadarbību, trešām kārtām uh, konkrētu normu definīcija, ņemot vērā izmantojamo jurisdikciju, ņemot vērā to, kur atrodas datu aizsardzības uzraugs Un ceturtām kārtām katra indivīda tiesību uh, konsolidācija, ņemot vērā personas datu aizsardzību un kontroli. Piektām kārtām mēs pieprasam efektīvu um, datu aizsardzības noteikumu īstenošanu un pārņemšanu. Uh, Protams, būs arī papildus pasākumi, ir šis datu aizsardzības uzraugs, datu aizsardzības sistēma, pastāv uh, arī pašregulācijas iespējas, kas esošo likumdošanu varēs papildināt un spēcināt. Protams, datu aizsardzību nevajag izdot no, izgudrot no jauna. Mums jau pastāv 95. gada direktīva, un tā piedāvāja tādu ļoti izcilu bāzi turpmākajam darbam. Tur jau ir minēti galvenie datu aizsardzības punkti, un mums ir jāizmanto savas iespējas, ir jāparūpējas par pilsoņu interešu aizsardzību un jau ar nepacietību gaidu jūsu komentārus un priecājos arī par gaidāmo sadarbību. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētājs. Eh, vai telpā atrodas kāda komisijas un padomas pārstāv varētu varbūt dot vārdu pirms tam viņiem, pirms dodā vārdu eh, grupas eh, komitejas deputātiem? Vai kāds no komisijas vēlas izteikties? Komisijas pārstāvs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. No komisijas puses mēs ar lielu interesi esam pētījuši šo ziņojumu projektu. Tas atbalsta vairākus priekšlikumus, par kuriem jau komisija ir ziņojusi. Ar nepacietību gaidām Eiropas parlamenta atzinumu par šo ziņojumu. Pēc tam, kad komisija būs savu juridisko atzinumu sniegusi, pēc vasaras brīvlaika. Paldies! Paldies komisijas pārstāvē. Padomas pārstāvs, prezidentūras pārstāvs varbūt vēlētos izteikties. Nē, šobrīd nevēlas. Tādā gadījumā sāksim debatas par šo jautājumu. Pirmā ir pieteikusies Intveldes kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu ļoti gandarīta par šo ziņojumu projektu. Referents Aksels Voss strādāja ciešā sadarbībā ar ēnu referentiem, līdz ar to ziņojuma projekts mani nepārsteidz. Manuprāt, ir pāris ļoti būtisku principu, kas parādās šajā ziņojumā. Viens no pamata principiem ir tāds, ka mums ir nepieciešami vienoti datu aizsardzības standarti visa veida datu izmantošanas paņēmieniem. Uh, Protams, būs specifiski e, noteikumi atsevišķiem sektoriem, taču ir svarīgi, lai būtu tāds vecais instruments, kurš attiecas gan uz agrāko pirmā, gan otro pīlāru uz datiem. Otrakārt, harmonizācijas princips. Manuprāt, šeit pastāv ļoti liels konsensus. Gan uzņēmumu, gan pilsoņu vēlas, lai būtu te, šī te saskaņotība un caurskatāmība sistēmā. Es esmu priecīga par priekšlikumu izmantot regulu un nevis direktīvu šī te jautājuma sakārtošanai. Treškārt ir tāds neliels izaicinājums, proti globālā dimensija Mēs varam regulēt datu aizsardzības jautājumus Eiropas Savienības teritorijā cilvēki iespējams fiziski atrodas Eiropas Savienības teritorijā, taču dati nē. Tie nepazīst robežu, tie pieejami visā pasaulē, tādēļ mums ir jāatrod risinājumi, kā aizsargāt cilvēku datus ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Tas būs milzīgs izaicinājums. Pagājušo nedēļu plašsaziņas līdzekļos es dzirdēju, ka Austrālijā ir jauna data aizsardzības sistēma, kas piedāvā ļoti augstu aizsardzības līmeni Austrālijas pilsoņiem. Tas ir ļoti interesants piemērs mums. Un visbeidzot, par eh, šīs direktīvas ieviešanu. Manuprāt, eh, tas princips par atskaitīšanos, kas šobrīd tiek piedāvāts, ir ārkārtīgi saprātīgs. Tajā tā izstrādē tiek iesaistīts daudz iesaistītās puses. Protams, datu aizsardzības sistēmas ieviešana nevar notikt tā, ka mēs tikai atzīmējam ķeksīšus uzņēmumu vai valsts iestādes, aizpilda anketu un pasaka, jā, mēs esam paveikuši visu, kas no mums tika prasīts un uh, esam tagad uh, saskaņā ar jaunākiem noteikumiem. Nē, ir jāmaina šī datu aizsardzības kultūra. Šajā komitejā viens no priekšlikumiem, ko es noteikti aizstāvēšu, būs tāds, ka ir jāuzspiež, ir jāuzliek ārkārtīgi eh, smagi sodi tiem cilvēkiem vai iestādēm, kas ļaunprātīgi izmanto personu datus. Personu dati ir ārkārtīgi svarīgi mūsu ikdienas dzīvē un tiem, kas pārkāpa privātumu, vajadzētu saņemt sodu. Paldies, Zībelskundze! Ja, schönen Dank. Ich möchte zunächst Sākumā vēlējos pateikties uh, referentam par to, ka viņš ir vēlreiz pievērsies tik nozīmīgam jautājumam un ir arī uzsvēris uh, to, ko mums vajadzētu pieprasīt no komisijas aktualizējot šo likumdošanas aktu. Es domāju, ka astotais uh, punkts ir īpaši svarīgs runājot par informācijas kampaņām. Uh, Es vēlējos atkārtot, ka pilnīgi jebkurā jomā, profesionālā jomā, ekonomiskā jomā, brīvā laika pavadīšanas jomā, tād, tādā vaļasprieka jomā, dati vienmēr spēlē lielu lomu, un mēs nekad nevaram zināt, kuram ir piekļuvu šiem datiem. Tādēļ mums ir jāinformē pilnīgi katrs, katrs individs, lai cilvēki uzmanīgi rīkotos ar šiem datiem. Mēs uh, esam veikuši arī pētījumu, ka, piemēram, jaunieši ļoti labi strādā ar jauniem medijiem, problēma ar jaunajām tehnoloģijām, bet viņi neapzinās, kādām briesmām viņi sev pakļauj, ja viņi, piemēram, internetā publicē paši savus datus, iepērkas internetā parakst dažādas līgumus un tā tālāk. Tieši tādēļ vēlējos uzsvērt astoto punktu un man šķistu patiešām ļoti veiksmīgi, ja dalību valstis arī uh, veiktu informācijas kampaņas un, piemēram, jau skolās skolniekus informētu par šādiem jautājumiem, lai viņi varētu varētu saprast, ko vajadzētu un ko nevajadzētu darīt internetā. Paldies! Alvarā kungs lūdzu. Gracias. Nu, um es mal den anderen Weg rumzumachen. Jā. Liels paldies uh, mūsu referentam. Es uh, domāju, mēs uh, ļoti labi varam konstatēt, ka viņš ir ieguldījis pietiekam daudz pūliņu, lai saliktu pareizos akcentus datu aizsardzības jomā. Uh, komisija arī teica. Uh, daudz pareiza. Es eh, vēlējos pavaicāt, kas tad īsti notiks, vai tad priekšlikums tiks izstrādāts pēc vasaras eh, brīvlaika. Nu, mēs dzirdējām par to, eh, ka tas notiks jau jūnijā. Nu, es vēlējos precizēt, komisija nu pat pateica, ka tas notiks pēc vasaras brīvlaika. Vosakungs, es domāju, ka mums vajadzēja būt pietiekami drosmīgiem un pateikt, ka mēs vēlamies regulu, nevis direktīvu. Mēs nevaram uh, pieprasīt pilnīgu harmonizāciju un pēc tam pateikt, nu, mīļie dalībvalstu pārstāvi, dariet, ko, vi, ko vien vēlaties. Uh, Mums vajadzētu arī uh, piedāvāt uh, pietiekam spēcīgu atbalstu Redingas kundzei. Tātad, ja tā būtu regula, tas jau būtu stingrāk. Un, ja, piemēram, mēs pieprasām direktīvu, tad padomu pēc tam var rīkoties visai brīvi. Uh, runājot par šo informācijas kampaņu, nu ļoti jauka doma, bet uh, mums ir jāpadomā arī par papildus pasākumiem. Mums ir jāpadomā, kādus pilsoņus mēs vēlamies aizstāvēt. Ir cilvēki, eh, kas paši pieņem lēmumu, kā viņi rīkojas un ko viņi dara ar savu datu aizsardzību. Īsnībā varbūt vajadzētu eh, šo jautājumu skatīt no cita rakursa, kas darbojas ar šiem datiem, ko dara uzņēmumi, kā viņi tos apstrādā, kā viņi tos izmanto. Ir citi cilvēki, kas pasaka, man ir pilnīgi nospļauties, kas notiek ar šiem datiem, nu, lai uzņēmumi tos uzglabā, lai izmanto, lai man sūta katru dienu simtiem reklāmu, mani tas neuztrauc. Bet, ja uzņēmumi uzglabā šos datus un apstrādā, viņiem ir jābūt saistībām arī pateikt, kas ar tiem notiek kas man šķita ļoti interesanti. Tā tad austrāļu priekšlikums, eh, ko nu pat nosauca Intvelds kundze, mēs to varētu varbūt izmantot kā alternatīvu un eh, varbūt eh, varētu izmantot tādu datu aizsardzības certifikātu, tad mēs atrisinātu arī šo teritoriālo problēmu. Piemēram, ja mēs runājam par ISO 9001 standartu, tad kāds uzņēmums varētu varētu izmantot šos standartus un būtu pilnīgi vienalga, vai šie uzņēmumi būtu no, darbotos Bakū, Briselē, Bonā vai Kualumpurā. Eh, ja viņiem būtu šāds eh, certifikāts, eh, tad jau, protams, tas būtu daudz saskanīgāk. Es domāju, ka Japāna ar to jau ļoti veiksmīgi darbojas. Protams, es varētu vēl teikt ļoti, ļoti daudz, bet, nu, tā apkopojot, mēs atrodamies uz pareizā ceļa un, ja beidzot, mēs sagaidīsim arī regulas priekšlikumu, tad varēsim pie tā pamatīgi spēcīgāk pastrādāt. Paldies! Okay. Frau Ernst. Ernstas kundze, lūdzu. <laughs> okay, vielen Dank erstmal. Paldies. Vērtējot šo priekšlikumu, mēs varētu uzslavēt šo konsekvento pieprasījumu pēc harmonizācijas un ka ir jāiekļauj visas jomas. Bet eh, kas notiek eh, dalību valstīs, piemēram, tas var zināmā mērā saskarties ar valdības pretestību, jo eh, es domāju, ka ir cilvēki, kas būs pret to, lai šāda regulācija būtu sasaistīta arī, piemēram, ar kriminālvajāšanas iespējām. Tātad, kas tur īsti notiks? Eh, kā to varēs realizēt? Es eh, vēlējos dzirdēt mūsu referenta domas. Es domāju, šeit patiešām pastāv risks, ka var ievērot kaut kādas atkāpes. Un, eh, ja mēs runāsim par regulu, tas mm, varbūt nenozīmēs pilnīgu harmonizāciju visās jomās. Tas bija, tā bija pirmā doma, ko vēlējos paust. Otrām kārtām, trešajās valstīs, jā, tas, kas ir runāts par trešajām valstīm, ir tā ļoti maigi un vāji formulēts, lai vēl tā taktiski izteiktos. Mums ir jāsaprot, eh, ka ir jābūt tādām stingrākām prasībām. Šeit tas ir pārāk absurdi. Un eh, runājot par datu aizsardzības uzraugu, viņa kontrolas iespējām, kompetencēm, mums ir jāsaprot, kādas ir iespējas, jo padomē valda tāda viedokļu šķelšanās. Var, to noteikti vajag formulēt daudz precīzāk un uh, vajadzētu arī parūpēties par labākām definīcijām komisijas dokumentā. Ko es vēl vēlējos teikt? Jā, tika pieminētas sankcijas. Uh, es varu piekrist Infelds kundzei, bet, nu, nē, īstenībā vairs neko neteikšu. Paldies. Danke. Un jetzt, Herr Albrecht. Paldies, un tagad Ābrehta kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlējos pateikt, ka sadarbība ar referentu Fosa kungu patiešām noritēja tādā ļoti labā gaisotnē, un mēs varam arī lepoties ar savu ziņojumu projektu jo no sākuma tas eh, tika sagatavots eh, kā reakcija uz eh, komisijas paziņojumu. Šeit mēs runājam par galveniem principiem, un pirmām kārtām ir jāpasaka sekojošais. Direktīva 95-46 bija kā tāds atspēriena punkts, runājot par uh, datu aizsardzību. Tas noteikti ir jāpasaka, jo īstenībā uh, mums arī ir jāsaprot, vai mēs turpinām cīnīties par direktīvu vai par regulu. Īstenībā es vairāk atbalstītu regulu, bet ir skaidrs, ka mēs nevaram eh, atkāpties eh, vai, vai nolaisties zemāk par datu aizsardzības standartiem, kas valdīja 95. gadā. Tātad par to vispār nav jādiskutē. Uh, Tad, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, tika ieviest, ieviest šis pīlārs, kur ir noteikta policijas un tieslietu iestāžu sadarbība, un saskaņā ar 16. pantu datu aizsardzība tiek ievērot arī visās šajās jomās, proti sadarbojoties arī policijas spēkiem pār robežām. Ir jābūt saskaņotībai un Es uzskatu, ka pats svarīgākais runājot par uh, regulu un tās īstenošanu, mums ir jāparūpējas par uh, datu aizsardzības pamatprincipu labāku īstenošanu. Un es domāju, ka pagātnē esam sastapušies ar ļoti lielām grūtībām, it sevišķi runājot par ārlietām, uh, par uh, šiem nolīgumiem ar ASV, par SWIFT nolīgumu. Tur mēs noteikti varējām būt nepiekāpīgāk. Paldies! Paldies, Romero kundz, lūdzu. Gracias, presidente. Yo querría preguntar. Paldies, priekšsādātāji. Man ir jautājums referentam. Mēs šeit runājam tā ļoti vispārīgi. Es gribētu zināt, kādi ir galvenie elementi datu aizsardzības jomā, kurus vajadzētu iekļaut visos starptautiskos nolīgumos. jo šobrīd mēs runājam par eiropeiskiem standartiem, kurus mums vajadzētu aizstāvēt arī sarunās ar citām valstīm, piemēram, ar ASV. Nolīgumos, par kuriem mēs runājam ar ASV, vajadzētu uzsvērt šos principus. Iespējams, ka direktīva var apstrīdēt parašu tiesības, dažās valstīs, un varbūt, ka dažas valsts arī šo direktīvu nav pareizi iestrādājuši savā likumdošanā. Tagad mēs pārstrādāsim šo direktīvu, ņemot vērā komisijas norādes un dokumentus. Uh, Ja mēs pārskatīsim kopīgos standartus datu aizsardzībai, tad ir ļoti svarīgi, lai Eiropā mums būtu ļoti skaidra vīzija par to, kādus standartus mēs vēlamies un kādus mēs aizstāvēsim sarunās ar trešajām valstīm. Ja mūsu likumdošana nebūs konsekventa, tad mums būs ļoti grūti kaut ko pieprasīt šādos nolīgumos, pieprasīt, lai līdzīgs standarts ievēro citas valsts, piemēram, ASV. Paldies, Bronks kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdi! Man nav nekādu pretenziju pret šī ziņojuma saturu lielāko daļu. Eh, lai gan man labāk patiktu, ja šeit būtu startautisks nolīgums, nevis Eiropas Savienības tiesību akts, bet par to tagad nerunāsim. Es gribētu konkrētāk runāt par D apsvērumu, kurā ir runa par profilēšanu kā par bīstamu parādību. Iespējams, ka šeit jāņem vērā tāds konteksts kā nopietna nozieguma izmeklēšana, piemēram, terorismu izmeklēšana. Datu profilēšana tiek uzskatīta par diskriminējošu pasākumu, taču tad, ja mēs apzinām aizdomās turētās personas, tad es domāju, ka tomēr vajadzētu ņemt vērā viņu neproporcionāli lielās tendences uh, pastrādāt noziegumu salīdzinot ar citiem cilvēkiem. Man nav nekāda pretruna pret profilēšanu. Paldies, tagad došu atkal vārdu referentam Posukungam. Ko jūs teiksiet pēc šīm debatēm, pēc vis tā, ko teica dažādie deputāti? Ja, vielen Dank. Ich hoffe... Paldies. Es ceru, ka es varēšu uh, nest kaut nedaudz gaismas šajā tumsā. Tātad runājot par Austrālijas koncepciju, neko tādu vēl nebija dzirdējis. Būtu priecīgs par uh, uh, to, ja, varētu, jums, ja jūs man varētu sniegt vairāk informācijas par to. Aleksandrs jau ir izgājis. À, nu, nu pats viņš vēl tur sēdēja. Tātad runājot par regulu. Es uzskatu, ka to mēs varam vērtēt divējādi. Pirmām kārtām juridiskais pamats īstenībā šeit nav prioritārs. Mums vajadzētu parūpēties par saturisko pusi. Un eh, pilnīga harmonizācija īstenībā ir mūsu galvenais mērķis. Nu, eh, ja tā būs spēcīga direktīva vai tāda vājāka regula, es domāju, tas eh, īpaši lielu lomu nespēlē. Pilna harmonizācija, tas ir tas galvenais mērķis, uz ko mums ir jāvērš savu uzmanību. Eh, dzirdot eh, kolēģu izteikumus, eh, es šeit neminēju tātad kopīgo juridisko pamatu, bet es uzskatu, ka mēs visi, nu, uh, vairāk vai mazāk esam viensprāts runājot par saturu. Ernstas kundze eh, par harmonizāciju un eh, cīkstiņiem ar valdībām. Pirmām kārtām mums ir jāparūpējas par normālas loģiskas datu aizsardzības sistēmas izveidi un uh, mums ir jāsaprot, ko pilsoņi vēlas, tātad kādu aizsardzības līmeni viņi vēlas. Un uh, Līdz ar to eh, mums ir pirmām kārtām jāpadomā par pilsoņu interesēm, nevis par to, ko vēlas vai nevēlas valstis. Ir jāizveido un jāizteno tāda sistēma, kas garantētu pietiekamu pilsoņu datu aizsardzību. Un tā tad mēs, eh, es domāju, tas varētu būt tas pareizais scenārijs, uz kur balstīties. Runājot par datu aizsardzības uzraugu un arī uh, kolektīvajām sūdzībām, uh, lai kā jūs to arī nosauktu. Šis dokuments mums neatļāva šeit eh, tātad ieviest pilnīgi visu, ievietot pilnīgi visu. Mēs bijām uh, Mums bija jāievēro zināms zīmju skaits, protams, jūs iesniegsiet arī grozījumus, bet mums nu, vajadzēja mm, tātad salikt uh, galvenos akcentus, lai mēs komisijai varētu pavēstīt, kas ir mūsu galvenās prioritātes, un neko tādu detalizētāku mēs šeit vēl um, neminējām, bet tas ir iespējams vēlāk. Eh, atbildot Romēro kundzei un Bronsa kungam, vienmēr, kad tiek runāts par startautiskiem nolīgumiem. Es vēlējos pateikt, ka datu aizsardzības direktīvas eh, pārskatīšana ir kaut kas tāds, ko mēs veicām uh, mūsu pilsoņu labā, un tieši tādēļ mēs te nerunājam par starptautiskajiem nolīgumiem. Protams, Mēs šeit arī nosakām konkrētus standartus, kas mums šķiet loģiski un pamatoti, un mēs domājam, ka arī tātad uz starptautiskās skatūs tie būtu jāievēro, tātad starptautiskajos nolīgumos, ko tādu varētu ieviest. Un tas, kas ir noteikts šajā direktīvā, īstenībā atspoguļo galvenos datu aizsardzības principus, ko vēlāk var izmantot arī slēdzot starptautiskus līgumus. Nu, runājot par principiem. Tālāk runājot par tiesībām, par informācijas sniegšanas tiesībām, iespējamām kompensācijām. Protams, mums tas viss arī ir jāmēģina mm, noformulēt, eh, vedot sarunas startautiskā līmenī. Bronsa kungs, jūs runājat par D punktu, ka profilēšana neatiecas uz uh, valstu iestādēm. Es jau sākumā teicu, ka mūsdienās tehniskās iespējas ir uh, apsteigušas daudz citu lietu attīstību un uh, tagad ir iespējams veikt profilēšanu arī internetā, un mēs nevaram to pieļaut, uh, aizstāvot pilsoņu datus. Uh, Tādēļ esam pret profilēšanu, jo savādāk mūs nu, varēs izsekot un kontrolēt pilnīgi jebkur. Mēs nevēlamies to, un domāju, ka jebkurš man varētu piekrist. Paldies! Vielen Dank, Herr Voss. Ho visto ancora l'onorevole Sonia Alfano alzare la mano, la prego di fare. Paldies. Un tagad Alfaro kungs kurš ir pacēlis roku. Es ceru, ka viņš runās īstā, lai mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Volevo complimentarmi con l'onorevole Voss perché la... Paldies! Es gribētu sveikt Vosu kungu priekšsādātāju, jo, manuprāt, ziņojums ir lielisks. Man ir šāds jautājums. Vai Voskungam ziņojumā vēl paliek vieta, lai iekļaut tādu domu, ka vajadzētu stiprināt eh, nacionālās garantijas? 29. Pa, pa, 29. panta grupu vajadzētu stiprināt un padarīt to par aģentūru. Tādējādi mēs stiprinātu dalību valstu lomu. Mēs varētu runāt par profilēšanas aizliekšanu, to varētu arī ierakstīt ziņojumā, mēs varētu aprakstīt arī procedūru, ko pilsoņi varētu izmantot tādos gadījumos, ja viņi vēlas redzēt, vai viņa datus apstrādā un izmanto Eiropas aģentūras. Fosa kungs, paldies, paldies eh, par jūsu uzdoto jautājumu. Es atvainojos, ka uz to neatbildēju jau iepriekš. Ernstas kundze arī runāja par uh, nacionālajiem datu uzraugiem un jūs minējāt 29. panta darba grupu. Kāds ir mans redzējums? Ņemot vērā komisijas priekšlikumu, tā tad, ko mēs vēl gaidīsim, mums ir jāsaprot, kādai ir jābūt kontrolas sistēmai, ko mēs vēlamies izveidot Eiropā. Nu, mums nevajadzētu varbūt tur kaut kādus punktus uzrakstīt. Nē, mums ir jāsaprot, kā izveidot tādus visaptverošu saskaņotu sistēmu, uh, pateicoties kurai varētu sadarboties gan datu aizsardzības uzrauga dalību valstīs, gan arī 29. panta grupa. Mums ir jāsaprot, kā sadalīt uzdevumus labāk, kā koordinēt šo darbu, tātad, lai nenotiktu tāda pārklāšanās. Vienkārši jābūt tādai kopīgai schēmai, kā karkasam, ko mēs Eiropas Savienībā varam izdarīt. Nu, tāds ir mans redzējums. Par profilēšanas aizliegumu Mēs par to jau esam diskutējuši. Un, protams, es jau teicu, ka visu šajā ziņojumā nevaram ietvert, bet Ja mēs izstrādāsim kopīgi grozinā, grozījumu par eh, šo jautājumu, nu tad varbūt mums izdosies to ieviest ziņojumā. Runājot par informācijas eh, sniegšanas um, pienākumiem, uzskatu, ka arī par šo jautājumu valda plaša vienprātība. Par to esam jau apspriedušies iepriekš, eh, pietiekami daudz to pārunājuši ar ēnu referentiem, līdz ar to var secināt, ka pastāv tāda vienošanās mūsu starpā. Un e, tas jau īstenībā bija minēts arī 95. 95. gada direktīvā. Paldies par jūsu ierosinājumiem un par to vēl apspriedīsimies. Paldies! No haimal, danke, Herr Foss. Vēlreiz sirsnīgs paldies Voskungam. Tātad mēs esam nolēmuši, ka grozījuma iesniegšanas termiņš šim ziņojumam ir 26. aprīlis, 2012. dienā. Līdz tam laikam jūs varat iesniegt grozījumus. Līdz ar to debats beigušās, pāriesim pie sestā darba kārtības punkta. Eiropas Savienības pretterorismu politika galvenie sasniegumi nākotnes uzdevumi. Tas ir nemazāk svarīgs jautājums. Tātad 6. sastais darba kārtības punkts. Kā jau es teicu, mēs izskatīsim kolēģis Sofijas Intveltas ziņojumu projektu par Eiropas Savienības pretterorismu politikas izvērtējumu. Nākamnedēļ mēs organizēsim uzklausīšanu par šo tēmu. Došu vārdu referentei, kas īsi aprakstīs savu ziņojumu projektu. Pēc tam došu vārdu kolēģiem, komisijas un padomas pārstāvjiem, ja viņi vēlēsies izteikties šajās debatēs. Gribu atgādināt, ka tieši tāpat kā runāja par iepriekšējo ziņojumu, arī šeit grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. aprīlis, pulksten 12. dienā. Indvēltas kundze, lūdzu, došu jums vārdu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka es varu izteikties ļoti īsi, jo mums jau bija viedokļu apmaiņa, pamatojoties uz manu sākotnējo darba dokumentu, uz vairākiem darba dokumentiem. Šodien jums piedāvāju šo te darba dokumentu tādu apkopoto un koncentrēto versiju. Nekādas lielas izmaiņas es neesmu e, ieviesusi, es vienkārši saīsināju šos darba dokumentus un izņemto informācijas pati iesniegšu grozījumu veidā. Tas ir tādēļ, ka ir ierobežots to zīmju skaits un lapušu skaits, ko es drīkstēju nosūtīt tulkošanai. Pagājušajās debatēs kolēģi ieteica lielisks ieteikums un komentārus. Ja tie neparādās patreizajā dokumentā, tad es gribētu aicināt jūs tos iesniegt grozījumu veidā. Tālāk runājot par procedūru. Gribu atgādināt dažas praktiskas lietas. Pirmkārt, gribētu jūs, gribētu silti aicināt Eiropas komisiju un padomi, kur vien tas ir iespējams jau tagad atbildēt uz tiem jautājumiem, kas izskan ziņojumā. Nav nekādu šķēršļu, kāpēc padomu komisija nevarētu to darīt. Daži no šiem jautājumiem ir ļoti tieši, piemēram. Jūs varētu sniegt pārskatu par to, kādas budžeta līnijas tiek veltīts terorismu apkarošanai, paredzēts tam. Uh, Ir izsludināts pētījums, mēs, mēs pasūtījām pētījumu šajā jomā, Liba komiteja to pasūtīja. Un pirms nākamās nedēļas uzklausīšanas mēs jau saņemsim šī pētījuma provizoriskos rezultātus. Pētījumu veicot, šķiet, ir ļoti grūti noskaidrot, cik daudz naudas mēs tēro, tērējam pret terorismu politikai. Eiropas komisija katru gadu izstrādā buģ, Eiropas Savienības budžetu. Nav šaubu, ka jums ir speciālisti, kas zina, cik daudz naudas parādās katrā budžeta līnijā. Pagājušreiz, kad mēs runājām par šo tēmu, Eiropas komisijas ierēdnis teica, ka nē, nē, mēs nevaram jums pateikt, cik naudas tiek tērēts pret terorismu politikai. Es gan domāju, ka uz šiem jautājumiem ir jārod atbildes. Tālāk par ziņojuma saturu Nē, vēl pirms tam par principu. Kādēļ mēs veicam šo te izvērtējumu? Ne jau tādēļ, ka mums nav nekas labāks, ko darīt, nē. Tādēļ, ka mēs gribam, lai Eiropas Savienības pretterorismu politika vai politikas būtu iedarbīgas. Un tā nepat laikā arī demokrātiski leģitīmas. Tas tiešām ir pārsteidzoši un apbrīnojami, ka mēs desmit gadus esam šīs te politikas ieviesuši, un mums nav ne jausmas par to, cik dārgi tas ir. Manuprāt, Bronksa kungs iepriekšējās debatēs ļoti labi iesaistījās debatēs un ļoti tieši pateica, ko šī pretterorisma politika mums ir devusi, ko tā ir panākusi. Mēs nezinām, cik tā mums maksā, kā tā ietekmē pilsoņu brīvības Eiropas Savienībā. Mēs varam tikai uh, nojaust kādā veidā tā ietekmē mūsu politiku. Ja ir vēl kāda cita politikas joma, kuru mēs nevaram demokrātiski izvērtēt, tad tā, tā ir šī te pretterorisma politikas joma kā jau es teicu, ir pasūtīts pētījums, tad mēs vismaz kaut, kādas, kaut kādu informāciju saņemsim nākamnedēļ. Komisija piedāvā veselu virkni pasākumu, padomu un parlaments tos apstiprina. Taču no visa šī garā priekšlikuma saraksta ir tikai divi e, priekšlikumi, kuriem ir bijusi, bijis iepriekšējais ietekmes novērtējums. Man liekas, ka tas tiešām ir vienreizējs gadījums nevienā citā jomā tas tā nenotiek, ka nav šī ietekmes novērtējuma. Un nobeigumā es gribētu teikt, ka ir ļoti būtiski izvērtēt pretterorismu politiku ar kritisku atskatoties uz to Dažiem varbūt liktos, tas radītu tādu iespēju, ka mēs esam pret šīs politikas esamību. Nē, tās nebūtu tā nav, bet mēs gribētu, lai šī politika būtu iedarbīga, lai tā dotu taustāms rezultātus, lai tā padarītu Eiropas Savienību par drošāku vietu, tā aizstāvētu mūsu demokrātiskās valstis, tiesiskumu, cilvēktiesības. Un es domāju, ka šis ziņojums varētu būt pirmais solis šajā virzienā, lai iestrādāt pastāvīgu uzraudzības mehānismu pretterorismu politikas efektivitātei. Paldies par uzmanību. Paldies, Sofija. Tas tieši. Paldies par šo prezentāciju. Šī tēma ir ārkārtīgi e, daudzslāņaina un svarīga. Varbūt e, šī Ferkungs e, no komisijas puses vēlas izteikties, jā vai nē? Es, ne, es neesmu Mārtiņš Šiferkungs, kā jūs redzat, viņš, eh, man liekas, ka viņš ir ienācis zālē. Mans vārds ir Elizabete, es esmu no iekšlietu ģenerāldirektorāta. Lūk, ir Šiferkungs, es domāju, ka viņš mums tulīt izstāstīs par šo tēmu. Esiet sveicināti, Šiferkungs, jūs esat ieradies tieši laikā. You have just been introduced, Mr. Schiffer. Es tikko jūs stādīju priekšā, Šifer kungs. Mēs gaidām komentāru no komisijas puses par ES eh, pretterorisma eh, izvērtējumu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti īsi. Atvainojos par kavēšanos. Mēs esam izpētījuši šo priekšlikumu un secinājumus ārkārtīgi rūpīgi. Šis, un pas, eh, visi šie pasākumi ir, ir, eh, eh, ir ļoti svarīgi pretterorismu pret apkarošanai. Tas sasaucas ar diskusijām, kas mums bija šajā komitejā janvāra beigās. Un tagad mūsu secinājumi ir noformulēti un iekļauti rezolūcijā. Eh, ir ārkārtīgi daudz priekšlikumu. Daži no tiem ir reāli īstenojami no komisijas skatu punkta, tomēr eh, dažos, daži no tiem ir tādi, kur vajadzētu lielā mērā iesaistīt dalību valstis. Ļoti bieži eh, mūsu rokas ir sasietas, jo mm, atsevišķi priekšlikumi ir dalībvalstu kompetencē, un mēs tur neko nevaram darīt. Daži uh, ieteikumi, piemēram, plānošana ir ārkārtīgi pozitīvs, uh, pozitīvs priekšlikums, un tas ir tāds tehnisks jautājums. Mēs Eh, joprojām apspriežam šo plānošanas jautājumu. Un ir vismaz divi vai trīs priekšlikumi, kurus mēs uh, atbalstām. Noteikti ir jāievāc informācija no dalībvalstīm, jo citādi mēs eh, negūsim vispārēju priekšstatu. Šie jautājumi pārsniec komisijas uh, komisijas e, e, informāciju un darbības jomu. Paldies! Paldies Šifera kungam! Ko saka prezidentūra? Vai jūs vēlaties uh, izteikt kādu komentāru? Ja nē, tad dodu vārdu kolēģiem. Sākam diskusiju. Langfordas kundze, Eh, man šķiet, ka viņa ir devusies prom. Jā, viņa tomēr viņa joprojām ir zālē. Ja jūs vēlaties, vēlaties izteikties pirmā, tad dodu jums vārdu. Šķiet, ka šo pēcpusdienu neviens nevar atrast savu vietu. Liel, man liels prieks, ka Sofija strādā pie šī ziņojuma Viņai ir taisnība, ir tik daudz tiesību aktu un ir ieguldīts tik daudz naudas pretterorismu apkarošanā, tādēļ mums vajadzētu beidzot e, izvērtēt, kā šī nauda ir iztērēta. Un jāveic revīzija. Kā e, šie līdzekļi ir izmantot, kāda ir bijusi e, šīs līdzekļu izlietojuma efektivitāte pēdējās desmit gadas laikā. Tāpat ir jānosaka, cik efektīvas pretterorisma apkarošanas darbības ir bijušas vietējā līmenī. Ļoti bieži mūsu kaimiņa Atlantijas okeāna otrā pusē saka, ka mēs neko nesaprotam terorisma apkarošanas jautājumos. E, tomēr es iegūtu daudz līdzekļus un sniedz daudz atbalsta šajā jomā. Man ir daži jautājumi. Viens no tiem Sofija pareizi uzsvēra, kā ir jā, jāveic uh, uh, proporcionalitātes pārbaude. Um, vai, vai nevajadzētu noskaidrot, uh, kā ir atspoguļots 2008. gada grozījums dalību valstu tiesību praksē par terorisma kriminalizāciju. Mana partija uzstājās pret uh, noteiktiem, eh, noteiktiem uh, likumu uh, jauninājumiem, kas uh, būtībā, uh, būtībā uh, bija tāda krimināla darbība glorificēšana. Uh, mēs negribam pievērst pārāk uh, lielu popularitāti un publicitāti, uh, piemēram, Londonas vai Madrides spridzinātājiem. Mums, uh, mums ir uh, jāspēj arī vērsties pret uh, terorismu, kas varbūt nav izdevies, bet tomēr kāds ir mēģinājis to īstenot. ļoti bieži eh, šādas, eh, ļoti bieži arī eh, pamudinājums veikt teroristiskas darbības netiek kriminalizēts. Tātad par to netav paredzēta krimināla atbildība, un man liekas, tādai vajadzētu iestāties. Ļoti bieži mēs ieviešam jaunus un jaunus tiesību aktus, taču neizmantojam jau esošos pamat uh, Eh, pasākumus, jo terorisms jebkurā izpausmē ir noziegums, atvainojos, ka tik eh, gāri izteicos. Otrakārt, vai eh, Te es gribu, gribu runāt par profilēšanu Vosakunga ziņojumā. Vai jūs esat kaut kur sastapusies ar profilēšanas definīciju EIS dokumentos, vai kāds analizē, kāda ir, pamat, kāda ir tā ietekme uz pamattiesībām? Es jau sen kritiski izturos pret komisijas attieksmi un pieeju šajā jautājumā. Esmu nonākusi pie secinājuma, ka es labprāt pakļautos profilēšanai, ja es zinātu, kas un notiek un kādēļ tas notiek, ja es pilnībā uzticētos datu aizsardzības mehānismiem un organizācijām tā tālāk es varu pieņemt, pieņemt to, ka uh, loģiskai profilēšanai ir sava vieta krimināla izmeklēšanā. Uh, eh, Teorētiski es varu pieņemt, ka tam varētu būt loma, uh, svarīga nozīme ter terorisma apkarošanā. Tomēr es nezinu, kā tas tiek veikts, kurš to dara. Mums ir jā, jārunā par šo, uh, par šo jautājumu, par kuru mēs nu, īpaši labprāt runājam, un jā, jā, jāveic visi nepieciešamie pasākumi. Uh, Visbeidzot, komisijas paziņojumā tiek ļoti daudz runāts par radikalizācijas uh, ap, novēršanu, apkarošanu. Tas ir vēl viens jauns termins, un te mums liekas vajadzētu runāt vairāk vērsties pret radikālu ekstrēmismu. Iespējams, ka jums jau ir apnicis, apnikuši visi mani teksti, darbojoties septiņus gadus šajā komitejā, tomēr um, uh, vai jums rīcībā ir kādi pierādījumi tām, eh, ka eh, finansējums, noteikts finansējums ir palīdzējis kopienām apkarot eh, ekstrēmismu kopienas iekšienē? Vai ir tādi konkrēti piemēri? Paldies! Paldies, Latvordas kundze! ļaujiet man jums atgādināt, ka pēc pusstundas pie mums ieradīsies trīs viesrunātāji, un uh, viņi runās par teroristu finansēšanas izsakošanas programmu. Tādēļ lūdzu, darīsim visu iespējamo, lai šī diskusija neieilgtu. Akis Skundze, lūdzu, jums vārds. Paldies! Kā ēnu referente, es uh, paņēmu šo darbu tikai pirms dažām dienām. Un man ir vairāki viedokļi, ne tik maz laika, tādēļ ļaujiet man runāt ungāriski, lai viss noritētu ātrāk un uh, lai es teiktos precīzāk. Es uzskatu, ka šī ziņojuma mērķis ir skaidrs, loģisks un konsekvents. Apsveicu, apsveicu referenti ar tik veiksmīgu ziņojumu. Man personīgi rodas šaubas par tā īstenojamību, un par to es vēlētos nedaudz runāt. Pirmkārt, izpētes jautājums. Tātad šis darbs tiktu uzticēts neatkarīgiem pētniekiem, vai ne? Mans jautājums ir, vai tas vispār iespējams, Eh, mums ir divi vērtību kopieni, divi vērtību kopumi un ir jāmēģina panākt līdzsvars starp privātumu un drošību. Parasti tas neizdodas. Ļoti bieži atkarībā no individu eh, domām cilvēki uzskata vienu vai otru par svarīgāku. Manuprāt, eh, neviens nav neatkarīgs un katram ir savs vērtību kopums. Tātad mans praktiskas dabas jautājums ir, uz, uz ko šie, uz kā, pēc kādiem noteikumiem, kritērijiem tiktu atlasīti šie pētnieki un kā mēs varam garantēt, ka, tie, ka viņi attainos dažādos aspektus, kas piemīt šim jautājumam. Otrais ir duplikācija, pārklāšanās. Es atbalstu to, ka parlamentam ir ļoti skaidri jāzina, cik eh, kāda Eiropas Savienības budžeta daļa tiek atvēlēta terorisma apkarošanai. Pārklāšanās jautājums eh, te ir ārkārtīgi svarīgs. Es eh, saprotu un piekrītu tam, ka ir jāizvairās no pārklāšanās terorisma apkarošanas jomā. Un tas ir vairāku centru moto centru, kas darbojas šajā jomā. Tomēr parlaments vēlas eh, saņemt eh, ieskatu, vai pastāv šāda pārklāšanās. Sofija, vai subsidaritātes kontekstā uh, ir uh, reāli tas, ka kāds slepenais dienests vēlēsies atklāt savu informāciju par kādām kriminālām, par, par kriminālām organizācijām. Mēs nevēlamies apdraudēt neviena aģenta dzīvību. Tāpat arī e, man satrauc jautājums par privāto sektāru, sektoru. Privātais sektors reizēm gūst labumu no terorisma apkarošanas. Han Ungārijā, piemēram, ļoti bieži uh, publiskie uh, ja valsts konkursi, kas saistīti ar uh, valsts drošību, ir pieejami dažādiem, dažādām aģentūrām. Un es nezinu, kā mēs varētu kontrolēt šīs darbības privātajā sektorā. Jau kopš savām pirmajām darba dienām šajā komitejā uh, neesmu dzirdējusi nevienu precīzu definīciju uh, vairākiem terminiem, ko mēs šeit ļoti bieži lietojam. Terorismam ir daudz dažādu formu un, un veidu. Piemēram, bieži vien teroristus uh, atrod internetā. Mums ir, uh, mums ir jāmēģina apkarot datu ļaunprātīgu izmantošanu varbūt eh, es kļūšu nepopulāra savu liberālo kolēģu vidū, tomēr eh, pagājušo reizi, runājot ar Veļņēta kungu, es eh, uzsvēru, ka mēs ļoti bieži esam ļoti infantili, jo mēs runājam par kādu jautājumu, tomēr mēs nenosaucam lietas īstajos vārdos, nenos, nerunājam par konkrētām lietām, uzvārdiem. Es būtu ļoti pateicīga, ja Um, mēs saņemtu ieskatu uh, šajos jautājumos. Es nevēlos nevienu apdraudēt. Arī proporcionalitāte ir līdzvērtīgs svarīgs jautājums uh, manā skatījumā. Ļoti bieži ir uh, grūti izlemt, vai terorisma apkarošanas konkrētā darbība bija līdzvērtīga eh, draudiem. Ļoti bieži šāda darbība var apdraudēt cilvēkus, kas piedalās šādās eh, operācijās. Tomēr es eh, uzskatu, ka mums ir jāmēģina saglabāt proporcionalitāte. Kā, kā mēs visi zinām, teroristi ir ārkārtīgi zinātkāri un vienmēr apgūst kaut ko jaunu. Es nezinu, Eh, kur šāda izpēte mums, eh, mūs aizvestu. Es saprotu, piekrītu, ka ir jāveic kontrola un varbūt varētu veikt kāda parlamenta apakškomiteja. Tomēr mums ir jāatrisina caurskatāmības saistītās problēmas. Visbeidzot, vēlos, eh, vēlos runāt par kritiku, kas tika veltīta ASV šajā dokumentā. Jo ļoti bieži tas ir balstīts uz informāciju, kas ir, eh, ko mēs saņemam no uh, avīžu rakstiem. Es eh, nezinu, kā uh, tā, to visu varētu uh, īstenot bez, uh, bez drošības risku uh, radīšanas drošības dienesti, protams, nepiekristu nekam tādam es nezinu, kā to varētu atrisināt vienkārši ieviešot jaunus grozījumus. Tad es vēlos konkrēti atbildes saviem jautājumiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Man. Um, savā komitejā man ir lūguši uh, izteikt viedokli par šo ziņojumu. Mēs ļoti daudz esam dzirdējuši par terorismu apkarošanu, un, diemžēl, Spānijā mums jau ir daudz pieredzes šajā jomā. Mums ir arī jāatšķir un eh, eh, jāizšķir, daž, eh, jāizšķir dažādas, dažādi terorismu paveidi. Terorisms apdraud mūsu pilsoņus un, Eiropa, un Eiropas valstis. Tas apdraud demokrātiju. Tas ir kaut kas tāds, pret ko jāizturas ļoti uzmanīgi. Iepriekšējā parlamenta sasaukumā eh, mēs sapratām to, ka katrs, eh, katrs izteiktais vārds ir jāizvēlas ļoti rūpīgi. Mums eh, ir jānoskaidro, kādi ir terorisma iemesli, un varbūt pat terorismam nav iemeslu. Tam ne, nav attaisnojuma. Var, var būt apstākļi, kas ir labvēlīgi terorisma, uh, terorisma uzplaukumam. Tad ir vārdi, no kuriem mums vajadzētu izvairīties, uh, runājot par terorismu. M man ir informācija un ziņojums par pēdējiem desmit gadiem kopš, eh, kopš 2000, 1. gada septembra notikumiem. Un ja mēs pavērojam, kas, notik, kas ir noticis pasaulē, e, un atceramies 2003. un 2005. gadu spridzināšanu Madridē un Londonā un upuru skaitu šajos terora aktos, tad ļoti bieži tiek e, izmantota Ziemļamerikai kā radušies e, kaldinātie termini. terai, terorisma apkarošana ļoti bieži uh, netiek skatīta kontekstā ar šādas rīcības eh, kriminālo sodāmību. Es domāju, ka tā, ka ļoti, eh, ka terorisma aktu un upuru skaita samazināšanās ir notikusi pateicoties dalībvalstu īstenotajiem pasākumiem. Tātad pro profilaktiska politika ir tiešām noderīga. Tas, eh, tas sākas ar eh, lielāku cieņu pret citām kultūrām, piemēram, islāmu. Mēs e, zinām, ka Maijāmi diemžēl tika sadedzināta Korāna kopija, un tas izsauca uguni uz e, ANO, e, ANO mītni citā pasaules daļā. Tātad redzat, ka šis, šie jautājumi ārkārtīgi cieši saistīti, un mums ir jāvērtē kopaina, nevis tikai jāīsteno likuma vara. Mums jānodrošina tas, lai tiktu īstenoti visi likuma varas nodrošināšanas pasākumi. Ja mēs vēlas, vēlamies veiksmīgi apkarot eh, terorismu, cīnīties pret organizēto noziedzību, ir jā, jānovērš propagandas materiālu izplatīšana, kas sekmē terorismu. Ir jāīsteno terorismu apkarošanas politika Eiropā. Mums ir jāturas pie saviem principiem, jāizmanto gūtā pieredze, jāizteno konkrēta pieeja. Mēs varam sadarboties ar Ziemeļamerikas, eh, Ziemeļam, Ziemeļamerikas iestādēm un viņu politikas nostādnēm. Tomēr Eiropā nav iedomājama eh, tāda iestāde kā Guantanamo eh, cietums. Tad tas ir kaut kas ārkārtējs nekas tāds nebūtu varējis notikt Eiropā, lai gan, lai gan dažas dalībvalstis eh, sadarbojās, eh, sadarbojās ar Ziemeļamerikas eh, varas iestādēm, kas, izra, kas noved arī pie ieslodzīto, ieslodzīto pratināšanas vardarbīgā veidā mēs varētu ieviest grozījumus un tādā veidā uzlabot ziņojuma efektivitāti. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Diesti Mērkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es mēģināšu izteikties īsi, lai gan man ir vairākas domas, kuras es gribētu šeit izklāstīt. Pirmkārt, Sofijai gribētu teikt sakojošo. Tavs ziņojums ir ļoti labs, un tur ir ļoti drosmīga. Mm, uzņemoties rakstīt šādu veidu ziņojumu, jo tas attiec uz ārkārtīgi plašu jautājumu loku. Mm, gribētu divas idejas pieminēt šīs te savu izteikumu, savu komentāru sākumā. Ir iespējams uh, nemainīt neko pretterorismu politikā un nemainīt neko šajā ziņojumā, bet var arī kaut ko mainīt. Es iesniegšu grozījumus, jo es vēlētos kaut ko mainīt. Gribu, lai tiktu svītrot atsevišķi punkti ziņojumā un arī gribu, lai tiktu pievienots kaut kas šim ziņojumam. Viens no svarīgākajiem punktiem ir sekojošais. Mums ir jāatbild tiešām, jāatrod atbild uz jautājumu, cik mums izmaksā pretterorismu politika, bet es nedomāju, ka mēs saņemsim šādu informāciju. Paskaidrošu kādēļ. Mana valsts, Spānija, pagātnē ir pieredzējusi teroristu uzbrukumus, kas kur rezultātā gāja bojā cilvēki. Un, protams, ka ir nepieciešams atbildēt šādiem uzbrukumiem gan policijas spēkiem, gan arī tiesību sargājušām iestādēm. Daudziem cilvēkiem ir vajadzīga aizsardzība, jo teroristi viņus apdraud. Policija, civilā gvārde, basku policija, arī drošības uzņēmumi nodarbojas ar drošības stiprināšanu, bet kā lai mēs izvērtējam, cik tas viss izmaksāja, ja bija šāda ļoti daudz iesaistīto pušu sadarbība? Kā mēs varētu aplēst, cik stundu, teiksim, tika ieguldīts visos šajos aizsardzības pasākumos? Kā varētu aprēķināt to darbu, ko veica mūsu izlūkdienesti? kā var aprēķināt to, kā tika aizsargāti žurnālisti vai uzņēmēji. Šeit runa ir par politiķiem vai terorisma upuru e, e, ģimeņu aizsardzību, kas ir oficiāli aprēķināta, bet citu cilvēku aizsardzība varbūt nav tik, tik oficiāli netiek organizēta. Valsts iespējams organizē, e, apmaksā arī informators abās šīs cīņas pusēs kā mēs varētu, varētu apzināt visus tos līdzekļus, kas ir paredzēti uh, noziedzīgu darījumu apkarošanai, un šie noziedzīgie darījumi nav tieši terorisms, bet varētu būt kontrabanda, ieroču kontrabanda, cilvēku kontrabanda, narkotika kontrabanda, tas viss ir savstarpēji saistīts, un būs grūti izvērtēt tieši, cik izmaksā pret terorismu politika. Un tad vēl kāda veida terorismu mēs šeit gribam ies, iekļaut. Luis dažas ļoti vērtīgas domas izteica, piemēram, par islamu terorismu viņš runā. Vi Viņu pamata moto ir eh, būt drosmīgiem, cīnīties, eh, lūgt dievu, arī nolaupīt cilvēkus. Bet citiem ir pavisam citi iemesli. Piemēram, viņi cīnās par eh, savu zemi. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Es novēlu jums veiksmi tajā. Es varu do, dot jums savu palīdzību. Man ir 10, varbūt 15 grozījumi, kurus es jums iesniegšu lai papildinātu ziņojumu ar tiem punktiem, kas, manuprāt, šobrīd tajā pietrūkst. Sofija Intvelta tur runā par 11. septembri, bet šeit nav nerunas par tiem drausmīgiem notikumiem, teroristu uzbrukumiem Eiropas teritorijā un kā ir ar uh, upuriem. Tie ir ļoti svarīgi un tie nav pieminēti šajā ziņojumā. Tavs ziņojums atbild uz ļoti daudziem jautājumiem. Tas runā arī par profilaksi un par atbildu uz teroristu uzbrukumiem. Es, jebkurā gadījumā, sadarbošos ar tevi ļoti cieši, iesniegšu grozījumus un ceru, ka tu tos ņems vērā. Paldies! Paldies Dievs Demēra kungam! Tas ir ļoti delikāts jautājums, un runājot par delikātiem jautājumiem, deputāti parasti izsakās garāk un arī pamatīgāk. Ir vesela virkni deputāti, kas vēl vēlas izteikties par šo jautājumu. Gribētu jums atgādināt, ka ir jāņem vērā jums atvēlētais runāšanas laiks. Tikai tad mēs varēsim noturēt nākamo darba kārtības punktu ar trim uzaicinātiem viesiem, kurus es jums pieteicu jau šīs sapulces sākumā. Sipels kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos pateikties referentei nevien par uh, eh, pašu ziņojumu sagatavošanu, bet arī par to, ka viņi ir uzdevusi tik konkrēts jautājums. Jo um, dažreiz, uh, iesaistoties diskusijās, um, rodas tāds iespējas, ka ja vien dokumentam ir dots eh, nosaukums cīņa pret terorismu, tad ir pilnīgi vienalga, cik tas maksās. Uh, Eh, vai ir iespējams aprēķināt, cik maksās šī cīņa pret terorismu. Protams, eh, eh, kā jau iepriekšējais runātājs teica, ļoti daudz šeit var ierēķināt, bet nu var no tā atteikties. Bet, protams, mums ir jārunā par konkrētām izmaksām. Mēs ieviesām SWIFT tieši tādēļ, lai cīnītos pret uh, terorismu. PNR arī tas ir e, e, ieviests terorisma cīņas vārdā, tālāk Eiropola servers, un, un mēs šeit vēl varētu daudz piemērus minēt tālāk, e, tiek runāts par ķermeņa skeneriem, ir šī šķidrumu regula, arī tur mēs varam piedāvāt konkrētus aprēķinus, un tad mums ir jāapzinās, vai ņemot vērā šos daudzos pasākumus, mēs esam panākuši tādu daudz e, sazarotu, daudz slāņainu drošības tīklu. Uh, Un uh, Alvaro kungs, runājot par citu jautājumu, teica, ka tas ir jāatstāja pilsoņu ziņā, vai viņiem tas rada problēmas, uh, ka šie dati tiek apkalp, apkopoti un kur. Bet īsnībā normālais mirstīgais pilsonis nezina, kādi dati tiek apkopoti. Viņš saņem, piemēram, ēpastu, dati tiks apkopoti, kaut kur uzglabāti, bet tāds dziļāks izpratnes par to nav. Mums ir jārada tāds pārskats, un mums ir jāsaprot, ka dati tiek izmantot arī tādiem mērķiem, kur kuriem es kā pilsonis neesmu piekritis. Ja, piemēram, kāds dzelzceļa uzņēmums vēlas saņemt manus datus, eh, vai arī, piemēram, eh, aviokompānija vēlas saņemt manus datus, lai es varētu, eh, piemēram, apsēsties konkrētā vietā lidmašīnā, tas ir labi, bet es nezinu, vai es vēlos, lai man dati tiktu izmantot cīņā pret terorismu. Tādēļ ir jābūt šai diferenciācijai. Un tad, kad tiek uzdots jautājums, par ko tiek izdoti līdzekļi, kāds ir panāktais drošības līmenis, mums ir jāatrod atbildes uz tiem. Un varbūt, ņemot vērā to, ka esam iekšlietām veltīti komiteju, mēs pārāk maz runājam par uh, terorisma cēloņiem, par cīņu pret šiem cēloņiem. Un kādēļ, piemēram, Eiropā, e, Eiropiešu, Eiropas pilsoņi uh, Um, arī sāka interesēties par šādām aktivitātēm. Tas arī mani interesētu. Paldies tagad Ābrehta kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tagad jau tik uzdoti tik daudzi jautājumi un um, tas radīja milzīgu vielu pārdomām. Uh, tādēļ es uh, izteikšos pietiekam lakoniski, bet nu jā, šīs diskusijas ir ļoti nozīmīgas. Es vēlējos pateikties Sofijai Intfeldei par šo uh, ziņojumu priekšlikumu Un es patiešām esmu gatavs ar viņu aktīvi sadarboties, bet uh, man ir uh, daži tādi vispārīgi jautājumi, varbūt atsaucoties uz kolēģi izteikumiem. Uh, Es vēlējos pateikt, ka mēs runājam par kaut ko vairāk, nevis tikai par šiem uh, diviem eh, uzstādījumiem - tātad drošība un datu aizsardzība. Mums jārunā arī par galvenajiem principiem un parlamentāro kontroli. Es domāju, ka šie principi ir eh, bijuši tādā sārdienīšu lomā pēdējo gadu garumā, un uh, daudz kas ir ticis upurēts uh, šīs kaļās aukļu cīņa pret terorismu vārdā. Uh, Un man tas šķiet apvainojoši. Protams, man šķiet ir jāapzinās, ka ir tādi tiesiskas valsts principi, kas ir jāievēro, ir jāaizsargā cilvēku, pri, cilvēku privātā dzīve, bet ir jāatvēl savu vieta arī parlamentārajai kontrolē. Mums eh, tas ietekmē ļoti daudzus politiskos lēmumus, piemēram, arī eh, lēmums par budžetu izpildi. Bet eh, tajā pašā laikā cilvēki mirst teroristu atentātos. Un Ja mēs eh, sakām, eh, ka teroristi tikai slepkavo cilvēkus, varbūt eh, tas nav pareizais rakurs, kā aplūko šo jautājumu. Mums vajadzētu personiski es vēlos parūpēties par to, lai Eiropas Savienībā būtu efektīva cīņa pret kriminalitāti, pret noziedzību. Un skaidri un gaiši ir jāpasaka, terorisms ir noziedzības veids, un tas nav nekas cits. Tā tad mums ir jācīnās pret noziedzību Eiropas Savienībā, tas ir jādara efektīvi, un tas ir eh, tāds darbs, ko var arī izmērīt, kura rezultātus var izvērtēt. Mums ir jāparūpējas, lai samazinātos noziedzības līmenis ES, lai uh, aizvien mazāk cilvēku nostātos uz noziedzības takas, lai būtu labāka izmeklēšana. Un tie ir konkrēti skaitļi, ko mēs varam šeit uz galda nolikt, ko mēs varam piedāvāt kā atskaiti, un par to mēs varam runāt. Nav jau tā, ka tas būtu tik sarežģīti izdarāms. Nē, mēs parlamentos aizvien vairāk uh, vienkārši no tā atsakāmies. Mēs to nepieprasām gan dalību valstu parlamentos, gan Eiropas parlamentā. Desmit, pēdējo desmit gadu laikā mēs esam mm, uzņēmušies vairāk atbildības, un ne jau tāpēc, ka to vēlamies, un ka arī tādēļ, ka daudzi jautājumi ir tikai dalībvalstu kompetencē, bet tādēļ, ka pēdējo desmit gadu laikā mēs esam ļoti daudz sadarbojušies cīņā pret terorismu, darījuši to arī starptautiskā līmenī. Tas jau pats par sevi nav nekas aplams, bet mums ir jāprūpējas arī par kontrols veikšanu, un tieši tādēļ man šis ziņojums šķiet ļoti auglīgs. Man ir vēl divas piezīmes. Šis pamatlēmums par terorismu. Īstenībā mums vēl nav uh, sagatavots īstenošanas ziņojums, mums ar to vajadzētu daudz rūpīgāk iepazīties, un tas arī attiecas uz Eiropas aresta orderi. Tāpat uh, ir jāparūpēs par ļoti nepārprotamām definīcijām un ir jāorganizē uh, diskusijas par to, uh, kas notiks ar datiem, cik ilgi tie tiks uzglabāti, kā tiks veikta profilēšana. Mums ļoti uh, pamatīgi tas ir jāizpē, jāizpēta burtiski tā kā ar lupu un jāatrod kopīga definīcija, lai varētu radīt kopējas priekšnosacījumus. Paldies! Thank you. I insist. This is impossible. Paldies! Es tiešām piekrītu tam, ka mēs nevaram visu šeit iekļaut šajā dokumentā. Labāko, ko mēs varam izdarīt, ir būt īsiem, kodolīgiem savos izteikumos, un tas palīdzēs referentei. Ulčevkungs, došu vārdu jums tagad. Manuprāt, es pilnībā saprotu jūsu mm, priekšlikumu, priekšsādātāju. Es tiešām izteikšos īsi un kodolīgi. Pirmkārt, es augstu vērtēju to darbu, ko paveikusi Sofija Intvelta jo šī tēma joprojām ir ļoti svarīga, neskatoties to, ka dzīvojam it kā tādā mierīgā, pasīvā periodā un ļoti paredzamos apstākļos. Taču nevajag ļauties maldināties. Es domāju, ka teroristiem vienmēr radīsies ies, dažādas idejas un iedvesmas. Diemžēl iespējams, ka mums būs atkal jauniem izaicinājumiem jāstājas pretī, tad, kad pienāks laiks. Un tāpēc ļoti labi, ka ir taps šis ziņojums. Es pats gatavojos iesniegt vairākus grozījumus, ne nu desmit, kā te daži teica, bet varbūt trīs vai kādus piecus. Šie grozījumi attieksies uz konkrētiem uh, punktiem. Septītais punkts darba dokumentu sastajā lapusē aicina komisiju izstrādāt pilnīgu uh, pārskatu par visām pretterorismu politikām dalībvalstīm un aicina dalībvalstis izvērtēt visaptverošu savu pretterorismu politiku. Es nedomāju, ka tas tādējādi līdz šim ir bijis ka ir bijis tāds apkopojums. Ir ļoti daudz dokumenti un pārskati, taču tie nesniedz pārskatu par terorismu avotiem vai saknēm. Uh, Arī Eiropola ziņojumi par šīm tēmām nevienmēr ir pietiekami visaptveroši, jo tajos ir daudz statistikas, un tajos trūkst kaut kādu prognozējošu elementu. Trūkst tātad šo prognožu par to, kas mūs varētu sagaidīt tuvākajā nākotnē. Reizēm mēs šādas prognozes tomēr varētu izteikt. Piekrītu, ka mums ir ļoti precīzi jāmēģina atrast atbild uz jautājumu, cik daudz naudas tiek ieguldīts cīņā pret terorismu. Tāpat laikā varbūt jāatbild arī uz nelielu citu jautājumu, kādas, kādu informāciju mēs iegūstam par terorismu un kāds ir mūsu priekšstats, vai tas sakrīt ar patieso faktu informāciju. Šīs dienas debatēs klausoties, šķiet tā, ka mums pašiem ir vairāk veidu informācija. Pirmkārt ir grāmatas, ir avīzes, un otrkārt ir reālā dzīve mūsu pašu valstīs. Šis ziņojums mūs visus aicina kombinēt šos te dažādos avotus un uh, rast tādu visaptvarošu priekšstatu par terorismu. Paldies! Turno kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties Sofijai par šo ziņojumu un par to stingrību, ar kādu viņa rakstīs šo ziņojumu. Jaņes kungs šeit izteicās, es viņā klausoties sapratu, ka šajos te gandrīz vai desmit gados Eiropas Savienībā mēs patiesībā esam pametuši novārtā organizēto noziedzību. Pirmoreiz es to atskārtu tad, kad rakstīju savu ziņojumu. Mēs lielāko uzmanību pievēršam terorismam. Bet izrādās, ka tomēr desmit gadus darbojoties šai te pretterorismu politikai, mēs nezinām, cik tā mums izmaksājas. Pārsteidzoši ir tas, ka visas Eiropas Savienības pretterorismu politikas uh, tika ieviestas tikai pēc tam, ka tādas savaidzējās Amerikai. Šeit kolēģi pieminēja SWIFT, pasen, pasažieru datu reģistrus un tam līdzīgas politikas. Es iesniegšu dažus grozījumus, kas cerams stiprinās šo ziņojumu. Viens no grozījumiem ierosinās e, izdarīt tādu nelielu atšķirību pēdiņās. Kad mēs runājam par cīņu pret terorismu, tad Bieži vien pirmā doma, kas nāk prātā, ir cīņa pret islāma fundamentālistiem, taču mums ir jāskatās plašāk uz šo jautājumu. Ir daudz un dažādu teroristu veidu. Itālijā, piemēram, teroristi nogalina tiesnešu, žurnālistu, arotbiedrību aktīvistus 2001. gadā sarkanās brigādes Eh, bija iekļauts Eiropas Savienības teroristisko organizāciju sarakstā. Tā bija diezgan spēcīga teroristu organizācija. Tādēļ es gribētu eh, iesniegt papildinājumu, pieminēt šeit dažas teroristu organizācijas. Paldies, vai prezidentūras pārstāvs vēlētos izteikties par šo jautājumu, bet izsakieties lūdzu īsi un kodolīgi, tāpat kā pārējie. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man bija nepieciešams zināms laiks, lai ievāktu informāciju par šo jautājumu un eh, lai pasniegtu to tā, ka tas būtu noderīgs. Manas galvenās prioritātes ir citas. Es neesmu atbildīgs par pretterorismu politiku, Taču es mēģināšu tomēr pastāstīt, ko prezidentūra mēģina šajā jomā darīt. Pirmkārt bija padomas secinājumi par iekšējo drošības stratēģiju eh, šī gada februārī. Viena no sadaļām ir cīņa pret terorismu. Mēs mēģinam definēt dažādu iesaistīto pušu lomu šajā jomā. Tas ir tāds kā jumta dokuments, padome un komisija parāda, kā vēlas sadarboties iekšējās drošības jautājumos ar šo dokumentu. Otrakārt ir parādīsies mūsu pašu iniciatīva par ciešāku sadarbību un koordināciju starp ārējo un iekšējo Eiropas drošības dimensiju. Vimunta kungs, kas šeit bija sēdi sākumā, arī pieminēja šo mēģinājumu. Viens no taustāmākajiem rezultātiem, kas mums ir jāsasniedz, ir pirmā PSC kozī tikšanās organizācija 1. jūnijā. Terorisma apkarošana būs viens no tematiem šajā apvienotajā komiteju sēdē. Ja šo, šo komiteju tas interesē, tad mēs varam iesniegt jums vairāk informācijas par šīs sēdes gatavošanu. Trešais jautājums, ko gribu pieminēt, ir juridiskie aspekti un tiesības sargājušie aspekti terorisma apkarošanā. Uh, Mm, pretterorisma koordinators nesen mūs informēja par to, ka 38. panta komiteja runāja par šo jautājumu. Kosī komitejai tiks uzdots jautājums identificēt tā, tos tiesības sargojušo iestāžu uzdevumus šajā jomā, kas būtu speciāli jādefinē. Tātad tās, tas būs tāds saraksts. mm, tad pretterorismu koordinators veidos ziņojumu par šiem jautājumiem. Tālāk mēs e, gatavojam secinājumus par ķīmiskiem, bioloģiskiem un kodolieročiem, lai palīdzētu izplatīt šo informāciju e, dažādiem koordinatoriem. Es nezinu, cik tālu ir tapuši šie padomas secinājumi par masu iznīcināšanas ieročiem, bet jūs tos saņemsiet tik līdz tie būs gatavi. Un visbeidzot, aviācijas drošība. Prezidentūra saņems sešu mēnešu pārskatu, ko šobrīd gatavo komisija, un tad nāks klē ar savu paziņojumu. Kozī ir strateģiskā komiteja padomē, kas nodarbojas ar visiem šiem plašajiem iekšējās drošības jautājumiem. Tieši Kozī ir pilnvarots informēt Eiropas parlamentu par to, kas notiek šajā komitejā regulāri. Mēs esam, protams, gatavi sniegt jums papildus informāciju par to, cik tālu esam šī, šo, šīs te dažādās iniciatīvas ieviesuši. Paldies! Paldies Bernadika kungam! Mēs tiešām esam dzirdējuši ļoti daudz interesantu ieteikumu šajās debatēs. Tagad došu vārdu atkal Intveldes kundzei. Viņai nav jāatbild visiem deputātiem Nav jākomentē visi komentāri, bet es gribētu aicināt viņu izteikt secinājumus, un pēc tam mēs paziņosim, kāds ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Intelēts kundze, jā, paldies priekšsēdētāj, es tiešām mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk atbildēšu uz galvenajiem jautājumiem un komentāriem, kas izskanēja. Vesela virkni deputātu teica, ka praktiski nav iespējams gūt pilnīgu pārskatu par šo jomu. Iespējams, ka jums taisnība. Pirmkārt, tādēļ, ka šī tēma ir tāda ļoti specifiska, un otrkārt, tādēļ, ka liela daļa no pretterorismu pasākumiem notiek dalību valstu līmenī un nevis Eiropas Savienībā. Un tomēr, manuprāt, pamatjautājums, kas ir jāuzdod, ir nevis tas, vai tas ir praktiski iespējams, bet gan jautājums, vai tas ir nepieciešams. Galvenā galvenais pretterorismu politikas mērķis ir aizsargāt demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesības. Demokrātijas, tiesiskumu un cilvēktiesību interesēs mēs mēģinam izvērtēt savas darbības pēdējo desmit gadu laikā. Es to saku tādēļ, ka Sāra Lutforda un citi pilnīgi pareizi norādīja, ka Eiropas Savienības dalību valsts ir iesaistījušās pretterorismu politikā daudz ilgāk nekā desmit gadus. Bet, manuprāt, kā Eiropas Savienība, mēs sākām ieviest kopīgo pretterorismu politiku tikai pirms desmit gadiem. Tāpat gribētu atbildēt tiem deputātiem, kas teica, ka nevajadzētu kritizēt ASV šajā ziņojumā. Nu, atbildi šeit gan jā, gan nē. Šī ziņojuma galvenais mērķis, protams, nav kritizēt ASV. Taču tāpat laikā ir jāatzīst, ka galvenais stimuls pretterorismu politikas veidošanai pēdējo desmit gadu laikā nāca tieši no 11. septembra notikumiem. Tas nebija uzbrukums amerikāņiem vien, tas bija uzbrukums mūsu dzīvesveidam. Pat ja mēs neizmantojam šo termiņu cīņa pret te, karš pret terorismu, uh, Mēs pēdējos desmit gadus esam atbalstījuši amerikāņu stratēģiju, Jaņes kungs, neuzdodot pārāk daudz jautājumus. Šī tero, pretterorisma pieeja ir bijis noderīga arī mums, mēs esam izmantojuši, atbalstījuši to kāds ir šī ziņojuma mērķis? Nu, iespējams, šajā pirmajā novērtējumā mēs nesaņemsim pilnu informāciju par šo jomu, taču es uzskatu, ka mums, kā parlamentārajai komitejai, ir pienākums piekļūt maksimāli lielam informācijas apjomam. Es šo ziņojumu rakstīju šādā veidā tādēļ, ka gribēju sākt ar konkrētiem vienkāršiem jautājumiem ja kāds saka, ka ir nepieciešama demokrātiskā parlamentārā kontrola, ir jāaizsargā tiesu vara, tad visi tam piekrīt. Bet šeit mēs uzdodam konkrēts jautājums, gribam saņemt konkrēts atbildes. Piemēram, Sāra Lutforda šeit konkrētos jautājumus uzdeva. Ja? Mēs esam pieņēmuši lēmumu, eh, cik daudz cilvēku ir notiesāti pamatoties uz šo lēmumu. Tas ir konkrēts jautājums, uz to nevar atbildēt dalību valstis Un Eiropas komisija pat arī pēc savas iniciatīvas to nedarīs. Es gribu vienu komentāru, mīļie draugi, izteikt. Tas, ka Eiropas komisija, es atvainojos, uh, nabaga komisijas pārstāvim, kuram vienmēr ir jāklausās šādu paziņojumu. Taču es gribu tomēr teikt, ja Eiropas komisija jau no paša sākuma būs padarījusi savus mājas darbus, tad Eiropas parlamentam nevajadzētu algot dārgus konsultantus, kas veic šo te uh, izmaksu aplēses. Es ceru, ka nākamreiz komisija mums pat piedāvās visus dokumentus pār politikas izmaksām. Atbildot padomē, var teikt tā, pateicos par jūsu komentāriem taču man šķiet, jūs vairāk runājāt par nākotni, par jaunajām iniciatīvām, taču mēs šeit mēģinam palūkoties atpakaļ pagātnē un izanalizēt to, kas ir izdarīts pēdējos desmit gados, kādi ir mūsu panākumi, kā mums ir jāpārveido šī politika, jāadaptē jaunai situācijai. Mēs nedrīkstam atkal nākt klajā ar jaunām iniciatīvām, nemaz nesaprotot to, cik daudz izmaksājušas vecās. Diez Demerkungs, viens no pēdējiem komentāriem jums. Šajā ziņojumā nav atsaucis uz citiem uzbrukumiem, teroristu uzbrukumiem, tikai uz uh, 11. septembra uzbrukumiem Ņujorkai. Nav arī nosaukt nevienu upuri. Tas nav tādēļ, ka es vēlos apiet šīs tēmas. Nē, e, pieminēja 11. septembri tādēļ, ka tam bija īpaši liela ietekma uz Eiropas pretterorismu politikas tapšanu. Tas patiešām bija tāds kā robežpunkts. Sāra, un jūs pilnīgi pareizi norādījāt, tāpat arī Soņa pieminē, ka pretterorismu politika patiesībā pastāvēs daudzās dalībvalstīs - Spānijā, Itālijā, Vācijā, Grieķijā. Tas nav jauns izgudrojums, taču 11. septembris ievies būtisks izmaiņas šajā politikā. Es laikam atbildēju uz visiem jautājumiem, uz kuriem gribēju atbildēt. Gaidīšu jūs grozījumus. Esmu pārliecināta, ka rezultāts būs ļoti labs, ka tas parādīsies pirms vasaras brīvdienām. Paldies Intvelds kundzei! Aicinam iesniegt grozījumus līdz 26. aprīlim 2012. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta kurā piedalīsies trīs viesi. Viesi jau ir ieradušies, mēs viņus sirsnīgi sveicam. Viesi ir Prībēt kungs no komis, Eiropas komisijas, Veinrāts pārstāv Eiropolu un Breitbārda kungs no Nīderlandes datu aizsardzības iestādes. From, uh, eh, Europol. I see. Hey, hey. Mr. Chairman. Yes. How are you? Please, take the floor. Yes, I mean, it is important. Mums ir uh, jāķers pie darba bez liekas kavēšanās, jo mums ir palicis mazāk par vienu stundu. Mums ir jābeidz savs darbs 18.30. Protams, mēs varam lūgt Eh, tulku pacietību. Eh, un eh, tomēr neskatoties uz to, mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai izmantotu sev atvēlēto stundu pēc iespējas auglīgāk, runājot par tik ļoti jūtīgu jautājumu, kā nolīgums par teroristu finansēšanas izsakošanas programmu īstenošanu, ko veica Eiropols. Un e, tas ir nolīgums starp ES un ASV, Un uh, saīsinājums ir TFTP. Esam uzaicinājuši vairākus runātājus. Uh, viens no viņiem ir Roberts Veinbraits, Eiropola policijas direktora, uh, birojas, uh, direktors, tālāk Prības kungs, kas pārstāv iekšējās drošības ģenerāla direkcija Eiropas komisijā, un tāpat Pols Braidbārds, kas pārstāv Nīderlandes datu aizsardzības iestādi. So, uh, I suggest. Es pirmajam došu vārdu Prības kungam, tad Veinbraita kungam un visbeidzot Braidbārta kungam. Un pēc tam organizēsim diskusijas. Tātad kolēģi varēs uzdot jautājumus, bet es jums atgādināšu Esiet uh, lakoniski, kodolīgi, uzdodot savus jautājumus, lai mums uh, paliek pietiekam daudz laika, lai eksperti vēl var paspēt atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un tagad došu vārdu Prības kungam. Paldies, paldies. Es centīšos būt ļoti loko, lakonisks. Uh, Malstrēms kundze jau uh, piedāvāja pārskatu par šo dokumentu 17. martā un viņa teica, ka um, kāds komisijas pārstāvs varētu sniegt turpmākus paskaidrojumus un precizējumus, ja parlamentam tas būs nepieciešams. Tieši šodien esmu ieradies, lai to darītu, un patiešām ar prieku sniegsim jums uh, informāciju, ja tas būs nepieciešams. Uh, uh tika atvēlēti sešiem mēneši, lai varētu izvērtēt šī instrumenta Eh, pievienoto vērtību, eh, tika izmantot īpaša procedūra, komisija izstrādāja vairākus ieteikumus, lai varētu izvērtēt šī nolīguma īstenošanu un tika runāts arī par ceturtā panta izmantošanu, eh, veicot vērtējumu. Komisija ļoti skaidri pateica, ka neskatoties uh, uz uh, sasniegto progresu. Mēs ļoti augstu vērtējam Eiropolu uh, veikto darbu, jo Eiropola īstenoja tieši to nolīgumu daļu, kas attiecas uz šo organizāciju. Mēs esam patiešām ļoti priecīgi, ka šodien uh, varam piedalīties diskusijās, lai turpmāk precizētu, piemēram, Eiropola aktivitātes. Mēs esam arī. Uh, Tātad iepazinušies ar šo dokumentu, par to sīkāk runās Veinvraita kungs, bet esam priecīgi, ka varam tā detalizētāk par to apspriesties un runāt arī par piemērošanas mehānismu. Un es eh, pēc iespējas atbilstīgāk saviem uzliktajiem uzdevumiem. Eh, šajā pārskata ziņojumā eh, ir ļoti daudz līdzības ar to darbu, ko esam veikuši, un mēs eh, esam arī mēģinājuši analizēt šo nolīgumu pēc iespējas pamatīgāk. Protams, mēs uh, darbojamies pēc labākās sirdsapziņas un vēlējāmies parūpēties par to, lai visi noteikumi panti tiktu īstenot pēc iespējas um, akurātāk. Jāņem vērā, ka ar uh, šo vispārīgo lietu padomu, vispārīgās drošības padomu esam sadarbojušies jau 12 gadu garumā un jāņem vērā, ka mēs esam darbojušies pietiekami labi un mums ir arī ļoti laba slava šajā jomā. Mēs ar viņiem sadarbojāmies konstruktīvi, sadarbojamies regulāri, it sevišķi runājot par uh, daudziem sarežģītiem jautājumiem, kas uh, Eh, citreiz apgrūtina kopīgas pozīcijas rašanu. Mēs jau uh, organizējām vienu semināru, nākamais sekos maijā, un mēs vēlamies uh, tātad uh, izkristalizēt tādu kopīgu pozīciju attiecībā uz uh, apspriesto nolīgumu. Uh, visas uh, drošības padomas rekomendācijas mēs esam pārņēmuši, un uh, kāds Kāda ir galvenā atziņa? Mums ir jāsaprot, kā vajadzētu darboties proporcionalitātes principiem, kas ir minēti 4. pantā, vai ir jādomā galvenokārt par datu aizsardzību, vai par cīņu pret noziedzību, vai jāņem vērā abi principu saspēli. Datu aizsardzības uh, prasības ir atrunātas 4. pantā, un, protams, ka vispārējais drošības padomē ir uh, jāpārbauda tas, ko Eiropola dara, apstrādājot uh, personas datus. Es domāju, ka 4. pants ir jāskata daudz plašākā tvērumā. Un tur ir, protams, runāts par, arī par datu uzglabāšanu. Mēs esam uh, jau veikuši daudz darba, 12 gadu garumā esam strādājuši pie datu aizsardzības nolīgumiem, un tas ir ļoti skaidri atspoguļots arī līgumā. Ir uh, norādīts, ka datus var apstrādāt tikai konkrētiem mērķiem, uh, ir uh, jābūt piekļuvē tādiem datiem, kas patiešām uh, var ļaut izsekot terorisma aktivitātes, un jābūt arī drošības drošības noteikumiem, runājot par uh, iespēju griezties uh, tiesā un uh, iespēju, par iespēju piekļūt informācijai. Mēs um, šo darbu veicam katru dienu un tāpat tika uh, domāts par neatkarīgu kontroli un īstenībā mēs daram daudz vairāk nekā ikdienas uh, policijas darbā pienāktos. Protams, mēs saprotam, kāda ir tiešā Eiropola atbildība, kas ir jāveic saskaņā ar nolīgumu, bet tas nav minēts 4. pantā. 5. pantā ir eh, runāts par īpašām, eh, īpašiem priekšnosacījumiem, kas ir jāievēro ASV. Runājot par informācijas apmaiņu ar ASV, mums ir eh, jā atsaucas uz 9. un 10. pantu, bet eh, šeit eh, tātad Eiropolam nav uzdevums eh, vērtēt to, vai dati tiek izmantot saskaņā ar uh, visiem priekšnosacījumiem. Līdz ar to datu aizsardzības noteikumi, kas ir minēti apmēram 11 citos pantos, uh, ir um, pietiekami ilustratīvi, un līdz ar to es varu teikt, ka ceturtais pants attiecas uz kaut ko citu. Mēs uh, runājam arī par specifiskas informācijas meklēšanu, un tas ir atrunāts citos līguma pantos. Ja mēs runājam par mazāku datu kopumu, nolīgums paredz, ka mēs runājam par lielu uh, informācijas apjomu, ko var apkopot un Ceturtajā pantā ir eh, norādīts, kā ir eh, jāveic liela datu apjoma pārnese. Un, protams, runāt eh, par cīņu pret terorismu, tas iegūst pavisam citu nokrāsu. Īstenībā mēs ar nolīgumu palīdzību vēlamies labāk regulēt šo datu pārnesi, un to arī darīja komisija, veicot sarunas par nolīgumu īstenošanu. Ceturtā panta īstenošana īstenībā uh, nenovedīs pie personas datu aizsardzības pārkāpumiem. Un ASV varas iestādes nevarēs piekļūt nekādiem datiem, ja netiks ievērot visu priekšnosacījumu attiecībā uz to aizsardzību, kas ir izkaisīti pat citiem 11 pāntiem. Protams, ar to es nevēlējos teikt, ka 4. pantā minētais nav svarīgs. Nē, arī tur rakstītais ir jāievēro. Un Eiropol uzņemas savu atbildību, lai eh, šis nolīgums tiktu respektēts gan pēc tā burta, gan pēc gara. Un e, mums ir jāsaprot, ko īsti nozīmē 4. pāns. Tas ir jāsaprot arī likumdevējiem. Protams, ir jāievēro proporcionalitātes princips un ir jābalstās nevien uz datu aizsardzību tādā tradicionālā izpratnē, bet saprotot, e, ko ASV iestādēm ir jādara, ko tās vēlas iegūt, kādas datus tās vēlas iegūt, lai efektīvi cīnītos pret terorismu. Uh, Mēs runājam arī par konkrētu finanšu datu kategorijām, kam dažreiz ir nepieciešama piekļuva, lai varētu labāk cīnīties pret terorismu un uh, līgumā ir rakstīts ņemot vērā pamatīgu terorismu riska analīzi. Es domāju, uh, ka Mēs, mēs izmantojam uh, ekspertus, uh, kas ir guvuši pietiekam daudz pieredzes, izmeklējot terorismu Eiropā, un viņi arī varēja izvērtēt, vai ASV uh, prasības ir leģitīmas un pamatotas. Tālāk, runājot par tādu specifizētu datu meklējumu, par uh, konkrētu e, informācijas kopu meklēšanu, ir uh, plānots izveidot uh, pietiekam plašu datu bāzi, ko varēs izmantot izmeklēšanā, bet kas uh, tajā pašā laikā būs pietiekam koncentrēta un kodolīga. nu, pateicoties nolīgumam, mēs uh, vēlamies panākt, lai ASV pilnībā ņemt vērā arī mūsu uzstādītās prasības. Uh, Un eh, jāņem vērā, ka starp eh, vispārīgās drošības padomu un Eiropola pastāv viedokļu atšķirības. Mēs uzskatām, ka ceturtais pāns nav tāda simtprocentīga datu aizsardzības klauzula. Nē, tas ir uh, pietiekami profesionāli jāizvērtē. Un, uh, Mēs uzskatām, ka gan ASV, gan komisijai, kā divām sarunvedēju pusēm, ir jāapstiprina šis nolīgums, un tas ir jāizvērtē Eiropas Savienības pārskatīšanas komandai. Es arī zinu, ka ASV prasības ir tāds visai izplūdušas un bieži vien nepamatotas. Un, protams, mēs arī uzskatām, ka kontrolas iespējas nebūs pietiekam plašas. Nu, tagad sīkāk, es domāju, pastāv pārpratumi uh, par to, ko nozīmēs šie ziņojumi, kāda informācija ASV mums piedāvās. Piemēram, pēdējo trīs mēnešu laikā mēs esam saņēmuši informāciju par plānotajiem pretterorisma pas, pasākumiem, bet tie ir pārāk neskaidri formulēti. Un īstenībā ceturtais pāns attiecas tikai uz rakstiskas informācijas sniegšanu, un tas ir izšķirīgi svarīgi. Jo, ja mēs runājam par 50 ASV, piemēram, ir saņēmusi informatīvo dokumentu 56 lapušu apjomā, lai varētu veikt savu pretterorismu darbību pēc iespējas efektīvāk. Un ir skaidri un gaiši jānosaka, kādi dati, kādas datu kategorijas no kādiem geogrāfiskiem reģioniem tiek iesniegtas. Mēs eh, saprotam, ka ir jāgarantē, lai ziņos būtu pēc iespējas kodolīgāks, lai tajā netiktu iekļauts nekas lieks. Uh, Piecos no astoņiem gadījumiem mēs pieprasījām vairāk informācijas no ASV pirms sniedzām viņiem pieprasīto informāciju eh, vērtējot dokumentus, mēs esam, eh, protams, konsultējušies ar visām iesaistītajām pusēm un eh, esam saņēmuši juridiskās konsultācijas, kā arī konsultējušies ar Eiropas datu aizsardzības uzraugu. Ņemot vērā nosacījumus, komisija un ASV pieņēma lēmumu, ka uh, par vērtējumu tiks lēmts 48 stundu laikā. Vienā gadījumā mums bija nepieciešams vesels 16 dienas, lai varētu paveikt savu darbu, jo ASV uh, iesniedzums prasīja pēc konkrētas informācijas, bet mums bija nepieciešams vēl papildus atbildes, pirms mēs viņiem varējām uh, sniegt šo pieprasīto informāciju. Un Protams, ir jādara eh, vēl daudz vairāk, lai uzlabotu mūsu darbu, lai mēs varētu saņemt vispārīgās drošības padomas atbalstu. Ir tik izskanējuši arī vairāki ieteikumi. Eh, mums jau bija viens seminārs, eh, un tagad nākamais norisināsies maijā. Mēs speram soļus uz priekšu un esam pārliecināti, ka nākamo nedēļu laikā radīsies tāda viendabīgāka pozīcija. Runājot par eh, caurskatāmību, es jums eh, varu paskaidrot, kādēļ eh, šie dokumenti ir tikuši klasificēti kā slepeni dokumenti protams, mēs saprotam, ka šādas detaļas, kas ir iekļauts ASV prasībās, ir pietiekami jūtīgas un pret tām ir jāattiec kā pret konfidenciālām. Protams, uh, Mēs uh, esam uh, veikuši spēcīgu drošības kontroli, bet ja mēs runājam par uh, vispārējās drošības padomas inspektoriem, viņi var piekļūt dokumentiem, tad, ja viņi to vēlas. Protams, ir jābūt ļoti augstam datu aizsardzības līmenim, bet nestoties uz to, ir e, jābūt arī pietiekam lielai caurskatāmībai. Un mēs e, ļoti bieži informējam jūsu komiteju, un mēs jau esam jums e, piedāvājuši ļoti daudz informācijas, kas ir tikusi deklasificēta starp ASV un uh, Eiropolu. Visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, es vēlējos pasvītrot ka e, šis ir ļoti nozīmīgs uzdevums, un pēdējo deviņu mēnešu laikā tam esam pievērsuši ļoti daudz uzmanības, esam tam veltījuši daudz e, darba un laika, un jāsaprot, ka mēs dzīvojam ļoti e, tādos laikos, kas ir pilni dažādu izaicinājumu. Un e, komisāre Malstrēma uzsvēra, cik būtisks ir šāds nolīgums, bet, protams, ir nepieciešams turpmāks progress un uzlabojam, un mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai to panāktu. Es eh, ceru uz jūsu izpratni, es ceru, ka jūs sapratīsiet, cik sarežģīts uzdevums mums veicam, bet mēs esam apņēmības pilni to darīt un darīt to pietiekam caurskatāmā veidā. Lielas paldies! Wainwright, before taking those specific... Paldies, Veinrēt kungam! mēs aicināsim deputātus uzdot jautājumus, bet pirms tam es eh, lūkšu izteikties Paula Breitbārta, kas ir Nīderlandes datu aizsardzības pārstāvja. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par Eiropas parlamentu uzaicinājumu. Īstenībā šodien man ir eh, nu, divi portfeļi. Pirmām kārtām es darbojos kā kopīgās pārskates, eh, kopīgā pārskates biroja loceklis. Es piedalījos eh, šajā struktūrā kā eksperts Un e, tāpat e, es pārstāvu Nīderlandes datu aizsardzības iestādi. Runājot par šo kopīgo pārskatu, es esmu visumā apmierināts ar to, kas notika. Amerikāņi ļoti labi atspoguļoja to, ko viņi dara, kā, kā viņi izmanto šos datus un kā viņi tos plāno izmantot nākotnē. Un e, īstenībā runājot par šo pārskatu ziņojumu, man te nav daudz ko piemetināt. Protams, e, ļoti daudzi nolīguma e, panti tika ļoti rūpīgi īstenoti, ASV veica pasākumus un īstenībā viņi ir darījuši daudz vairāk nekā parasti runājot par datu aizsardzību. Un tika veiktas arī neatkarīgas kontroles, tika uh, Um, vērtēts analīz, analītiķu darbs, un uh, ja, piemēram, ASV mums nesniedz pietiekam daudz informācijas, mēs jebkurā brīdī varējām uh, apstādināt informācijas sniegšanu. Tātad viņiem vienmēr bija jāpaskaidro, kādiem nolūkiem viņš šos datus izmantos un uh, ko darīs ar tiem tālāk. Nesmu pilnībā gandarīts par to, kā radās šis ziņojums. Man radās iespējas, ka uh, Eiropas komisija izdarīja daudz spiediena, eh, runājot par to, eh, ka vajadzētu šo ziņojumu jau publicēt marta sākumā un tika runāts par to, ka šai eh, pārskates komandai vajadzētu kopīgi apspriest šo ziņojumu, pirms tas ir ticis publiskots. Tas, diemžēl, nenotika. Un pēc tam ziņojums tika nosūtīts visiem ar e-pasta palīdzību, uh, Un, uh, ņemot vērā to, ka šajā ziņojumā tik iekļaut tāda visai konfidenciāla informācija, es nedomāju, ka e-pasta formāts būtu tas pats piemērotākais, jo eh, no šiem e-pastiem varēja ļoti viegli nolasīt dažādu konfidenciālu informāciju un izmantot to negodīgi. 8. martā um, mēs uh, saņēmām šo ziņojumu ierakstītā vēstulē no Eiropas komisijas, lai varētu veikt uh, pirmo izvērtējumu, bet Nīderlandē, diemžēl, šī vēstule pienāca tikai 17. martā. Un pēc uh, vairāk um, prasījumiem uh, Eh, mēs, varējām, mēs vairākām prasībām mēs to varējām eh, nosūtīt uz Ameriku un mēs varējām arī eh, komentēt šo nolīgumu. Un īstenībā tad, kad mēs lūdzām vairāk informāciju no komisijas, tad viņi teica, nu jā, tas ir pārāk politiski jūtīgs jautājums, jums vēl ir jāuzgaida, neko nevaram komentēt. Nu, tas man šķiet ļoti mm, bēdīgi. Un Eh, šeit mēs runājam par konkrētiem eh, punktiem šajā ziņumā, proti par eh, pierādījumiem, ka amerikāņiem ir nepieciešama konkrēta informācija par terorismu tīklu finansēšanu. Mums vajadzēja konkrētus piemērus, un tad, kad mēs to pieprasījām, tad amerikāņi mums tādus piedāvāja. Bet es īstenībā neesmu vēl īsti, īsti pārliecināts par šo datu sniegšanas nepieciešamību. Otrām kārtām runājot par um, eh, cilvēku uh, tiesībām, tātad par to cilvēku tiesībām, ko šie jautājumi varētu teorētiski skārt, uh, eh, ir jābūt attaisnojumam, uh, kādēļ šie dati tiek izmantoti un, uh, piemēram, arī ASV. Uh, valsts kases uh, darbinieki var iepazīties ar šiem datiem, ja viņi to vēlas, un uh, jāsaprot, uh, ka diemžēl uh, skarto cilvēku vai iesaistīto cilvēku tiesības pilnībā nav ievērotas, ņemot vērā šo nolīgumu. Un uh, visbeidzot, pēdējā kritiskā piezīme, un tā ir vairāk saistīta ar manu otro amatu, um, tie ir secinājumi, kas, ko ir veicis Eiropola. Domāju, ka tur tas viss ir pārāk jūsmīgi aprakstīts. Uh, Un e, vispārīgās drošības padomas ziņojums ir daudz kritiskāks. Tas e, novembra ziņojumā kritizēja Eiropolu. Un es ar gandarījumu dažādos ziņojumos redzēju to, ka Eiropola dara visu, kas ir tās spēkos, lai e, spēcinātu savus procedūras, lai padarītu tās drakoniskāks. Un amerikāņi beidzot ir sapratuši, ka ir nepieciešams mums sniegt vairāk rakstiskas informācijas, ja viņi vēlas kaut ko saņemt pretī. Uh, Un šis pārskata ziņojums patiešām ir pārāk pozitīvs, pārāk jūsmīgs. Es nezinu, kādēļ uh, tas tā ir noticis, jo īstenībā uh, šis cilvēks no pārskata padomas saņēma uh, tikai vienu reizi, tikās ar Eiropolu pārstāvjiem, saņēma tikai vienu vēstuli no Eiropola un šķiet, ka viņš vairāk darbojās tieši Amerikas pusē. Un visbeidzot par Eiropolu lomu. Ko tad uh, dara Eiropola? Uh, uh, Veinrāt kungs jau minēja šos organizētos seminārus, un par ko mēs apspriežamies šajos uh, semināros. Mēs runājam par datu aizsardzības klauzulām, un kas uh, attiec uz vispārīgās drošības padomi un uh, datu aizsardzību kopumā. Pirmajā pantā ir runāts par datu privātumu. Līdz ar to mēs uh, saprotam, ka visā nolīgumā uh, cauri vieš šī sarkanā līnija, kas ir veltīta personas datu aizsardzībai, un, protams, banku un finanšu dati ir ļoti jūtīgi. Uh, Es uh, ceru, ka uh, abas institūcijas vienosies un esmu arī gatavs atbildēt uz interesantu jautājumiem. Paldies! Thank you! Now question! Paldies, un tagad uzdosim jautājumus. Lūdzu, atcerieties, ka laiks ir ierobežots. Busutilkungs, vai jums ir jautājums par procedūru? Jā, priekšsādātāji, ņemot vērā šos te trīs eh, paziņojums, ir te īpaši pēdējā runātāja kritiskos izteikums. Es labprāt dzirdētu Veinraitu un Breitbās kungi īsās atbildes uz šīm te izteiktajām bažām, eh, un tikai pēc tam mēs uzdosim jautājumus. Man tāds ierosinājums. Uh, still... Priekšsēdētājs, es vēlējos veltīt atbildes, laiku atbildēm beigās, bet vispirms labprāt uzklausītu deputātu jautājumus. Un pēc tam viesi varētu izteikties beigās. Jūs gribat, lai mēs sākam ar atbildēm uz šo pirmo komentāru? Prības kungs, jūs varat ļoti īsi atbildēt, un tad es došu vārdu deputātiem. Savādāk mums nepietiks laika vienkārši. Priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi. Mani pārsteidz tas, ko es dzirdēju no Breitvārta kunga. Runāšu ļoti skaidri. Eiropas komisija ir piedāvājusi ziņojumu par šo pirmo pārbaudi. Es esmu vienīgais komisijas pārstāvis un vispār vienīgais cilvēks, kurš var runāt par šo komisijas paziņojumu. Paziņojums tika eh, tapa pēc tam, kad visi šīs te apvienotās uzraudzības iestādes pārstāvi izlasīja šo ziņojumu. Ja kāds apšauba ziņojumu saturu, tad tas ir nopietns incidents tagad. Uh, Eiropas komisija pieņēma šo ziņojumu tajā brīdī, kad visi apvienotās uzraudzības iestādes pārstāvji apstiprināja šo tekstu. Bredvard kungs pats bija klāt un ierosināja redakcionālas dabas uh, grozījumu šajā tekstā. 98% no visiem ierosinājumiem tika ņemti vērā gala dokumentu rakstīšanā. Tagad es to nevaru jums pieminēt, taču es varēšu jums vēlāk piedāvāt Bredvard kungu priekšlikumus, kas tika iekļauti šajā ziņojumā. Man tas liekas ļoti pārsteidzoši, ka šāds augsta ranga darbinieks ekspostum, tātad pēc tam, kad ziņojums ir uh, pas, apstiprināts un pasludināts, vēl tomēr iebilst pret šī ziņojumu. Diezdem mēra kungs, došu vārdu jums, lai jūs varat uzdot jautājumu, taču ja jums nekas nav pretīm. Tad mums vajadzētu pavisam īsā laikā uzdot šos jautājumus. Ņemsim vērā, ka mums ir maz laika un vajadzēs arī laiku atbildēm paredzēt. Tātad uzdosim jautājumus īsi. Alvaro kungs, referents pirmais. Jā, paldies. Es gribētu arī atgādināt, ka mums ir tāda iespēja tulko, runāt angliski pēc pulksten 18.30, ja tulkiem ir jāiet projām, tulkojums nebūs pieejams. Tālāk. Es uzklausīšos ievadvārdus ja ir viena lieta, kas kļūst no tiem skaidra, tad tā ir, ka Eiropola nav nekāda problēma. Ja Eiropola darbībā būtu kāda problēma, tad, manuprāt, īstais cilvēks esat jūs, kas to var risināt. Taču šobrīd mums nav nekāda problēma ar Eiropola darbību. Jūsu ziņojuma 11. lapusē ir apgalvojums, ka Eiropola sti ir rīkojies stingri pēc nolīguma, kuru ir parakstījis komisija un ASV. Tātad arī ceturtā panta interpretācija acīm redzot var būt atšķirīga, taču jūs esat rīkojušies sakarā ar šo, saistībā ar šo pantu. Vai tas ir tikai operatīvs pants, jeb tas ir datu aizsardzības, ehm, tāds filozofisks un teorētisks aizsardzības pants? Ja Eiropas komisija ir, ir citādās domās, tad sarunās mēs esam runājuši katrs savā valodā. Nav šaubu, ka punktā 4, 2 li, ir vairāki jautājumi, kas ir lieki šeit pieminēti nepieciešamība ievākt datus un datu šaurā ievākšana, tas viss norāda uz to, ka ceturtais pants mēģina ierobežot to datu aptvērumu, kas tiek ievākti. Mēs zinām, ka ir ļoti grūti izvairīties no liela apjoma datu ievākšanas un nodošanas. Taču pagriezīsim to otrādi. Nav pareizi teikt, ka eh, tiek šis pants pieprasa ievākt datus masveidā. Šeit ir mēģinājums ierobežot datu ievākšanu. Interesantā veidā Eiropas komisija uh, Eh, šī nolīguma pirmajā pārbaudē un ziņojumā saka, ka ir samazinājies datu pieprasījums, bet viņi nevar uzrādīt par cik lielu proporciju, par cik daudz procentiem. Priekšsēdētājs atvainojas, ka es to nevaru izteikt pusminūtē, bet uh, tas ir diezgan sarežģīti. 13. nolīguma pāns saka, ka veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka finanšu transakciju skaits ir pieaudzis. Eiropol nevar noskaidrot, cik tieši, par cik tieši, bet tas nenozīmē, ka SWIFT nevar noskaidrot, kāds ir šis pieaugums. Ja SWIFT vēlas sadarboties ar Eiropas komisiju, tad es nezinu, kāpēc mēs nevaram šo informāciju saņemt. Ja SWIFT atsakās sadarboties, tad mums tas būtu jāzina. Es domāju, ka SWIFT ir mūsu sadarbības partneri šajos jautājumos. Tālāk. Man ir zināmas šaubas par atšķirībām starp 4. un 5. pantu. Skaidrs, ka 4. pants pats par sevi nepieprasa pārtraukt šo te finansējumu teroristu uh, programmām, taču 5. pants paredz atsevišķi gadījums, ka tas tiek darīts. Es gribētu, lai komisija aicina ASV valsts kasi konkretizēt šos punktus. Ja mēs vēlamies nopietni apmainīties ar informāciju, sadarboties ar amerikāņu pusi, tad mums vajadzīgi precīzāk no, norādījumi. Pārbaudas tiek veikts ik pēc sešiem mēnešiem. Te tiek minēts, ka 20 tūkstoši izmeklējumu ir veikti. Tas nozīmē 146 pētījumi vienā dienā tiek veikti. Es neiešu cauri visam šim te pārskatam, bet gribēju tikai ilustrēt, ka ir ļoti daudz interesantu faktu. 1,2% no visiem pētījumiem ir veikti reģionos ārpus mūsu teritorijas un ASV teritorijas. Tālāk, ja runājam par datu aizsardzības prasībām, it īpaši par 15. un 16. pārskatu punktu. Tur ir rakstīts, ka ASV valsts kasa paskaidroja, ka individi līdz šim nav izmantojuši iespēju izmantot data aizsardzības mehānismus nolīgumā. Es zinu, kāpēc ASV valsts kas nevar sniegt atbildi šādiem pieprasījumiem. Uh, Eh, vajadzētu varbūt sūtīt pieprasījums dalību valstu datu aizsardzības iestādēm. Un tālāk, 16. pants tiek pārkāpts, ja šajā līgumā ir teikts, ka vienīgās pārmaiņas, ko mēs varam veikt TFTP datu bāzē, ir tādas, kas aktualizētu finanšu transakciju situāciju, un šo aktualizāciju var veikt bankas. Tātad, principā, uh, Bankas ir vienīgās, kas varētu iesniegt korekcijas datos. Tas nav mans telefons, saka runātājs. Tas ir pretrunā ar 16. pāntu. Tie ir tikai daži komentāri. Komisārai Malstrumai ir šis dokuments, jo mēs viņai to iesniedzām šie manis pieminētie, pieminētie piemēri parāda, ka ir notikuši līguma pārkāpumi. Tālāk, divi komentāri par Eiropolu. Izlasījām jūsu pārskatu. Liels paldies Eiropolam par ziņojumu saskatīšanu. Paldies par to, ka ziņojums tik īss, kodolīgs. Taču nolīgumā ir teikts, ka datu pieprasījumi ir jāiesniedz ļoti konkrēti un ir nepieciešams arī terorismu risku analizēt un paskaidrot pirms tiek veikt izmeklēšana. Bet šis te nolīgums ir Nolīgums sauc teroristu finansēšanas izsekošanas programmu. Tāpēc man nav skaidra sistēma. Varbūt Eiropola gan zina, kā tā, kādā veidā tiek pamatots šis pieprasījums, tad, ja netiek veikta sākotnējā izmeklēšana. Un tālāk par datu ievākšanu masveidā. Eiropola ziņojumā mēs lasām, ka atkal tiek pieminēta šī datu masveida ievākšana. ASV varas iestādes atsevišķos gadījumus var pierādīt personu saistību ar tero terorismu. Tātad tas ir iespējams. Nolīgumā ir teikts, ka datu pieprasījums ir jāiesniedz ļoti precīzi un ļoti šaurs datu apjoms jāievāc. Un es nonākšu pie secinājumiem. Tad es nesaprotu, kāpēc nākamā pārbauda šim nolīgumam notiks tikai pēc pusotra gada. No trešās puses, no kādas juridiski neatkarīgas iestādes, es esmu dzirdējis, ka ir nepieciešams uh, novērot vai šīs, no, nepieciešams konstatēt, vai nolīgums līdz šim ir patiešām darbojies saskaņā ar tā juridisko pamatu. Varbūt mums vajadzētu domāt par nolīgumu darbības pārtraukšanu jo šobrīd šķiet, ka nolīguma īstenošanā ir vairāk sajukuma nekā skaidrības. Priekšētājs atvainojas, ka es runāju tik ilgi, taču ir ļoti daudz punktu, kurus es gribēju pieminēt. Dažus no tiem es pat nepieminēju. Šī nebūs pēdējā reize, kad mēs runāsim par šo jautājumu gribēju nopietni teikt komisijas pārstāvjiem, ka mēs esam ļoti satraukšies. Ne jau ar jums konkrēti, ne ar kom komisāras darbību, bet ar to, kā šis nolīgums tiek īstenots. Šķiet, ka Eiropas parlaments uzticējās tam, ka sadarbība ar ASV varētu palīdzēt stiprināt drošību klasiskajā drošības izpratnē. Un arī, ka tas stiprinās pilsoņu tiesības uh, Eh, pārbaudīt šo te sadarbību un tāpat arī iesniegt sūdzības un prasības tiesā, bet mēs redzam, ka nolīguma eh, gars nav ņemts vērā. Lielas paldies! godātie deputāti, mums nav tik daudz laika, to es saku ne tikai tulku dēļ. Iespējams, ka ļoti daudziem deputātiem 6.30 būs jāiet prom, arī mūsu viesiem var būs jāiet projām, jo viņiem jāpiedalās citos pasākumos, kurus viņi nevar kavēt. Un tāpēc es gribētu aicināt deputātus uzdot konkrētus jautājumus, tā lai mēs varam saņemt konkrētas atbildes. Zipels kundze. Paldies, priekšsēdētājs, centīšos izteikties lakoniski, bet vēlējos jums atgādināt, ka arī iepriekš mēs esam organizējuši uzklausīšanas un tādiem eh, jau iepriekš paredzamiem ļoti saistošiem jautājumiem esam veltījuši pārāk maz laika. Alvaro kungs jau ļoti daudz pateica, tādēļ viss neatkārtoši, bet eh, man ir viena principiāla piezīme. Uh, Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā SWIFT nolīgums varēja būt signāls tādai jaunai uz apusēju cieņu balstītai sadarbībai starp Eiropas Savienību un ASV. Diemžēl, nu vismaz Swift sākums galīgi nogāja greizi. Bija liela neusticība gan no ES institūciju puses, gan no ASV puses. Uh, Un ņemot vērā arī šo jauno nolīgumu, no nu, SWIFT nolīgums met uz to zinām ēnu un ir ļoti grūti tagad atjaunot zaudēto uzticību. Kā varēs garantēt šo drošību un datu aizsardzību tad, kad nolīgums tiks īstenots, kad tas stāsies spēkā? Par to mums vajadzētu runāt, kad runājam par teroristu finansēšanas izsakošanas programmu. Gan sarunu vešanas laikā, gan arī uh, pašā nolīgumā ASV garantēja, ka viņu prasības būs pēc iespējas šaurākas. Tātad uh, tendēts tikai uz konkrētu informāciju, bet tas nav noticis. Un Veinbraita kungs teica, ka ir nepieciešams apmēram 16 dienas, lai atbildētu uz šādu prasību, jo viņiem visu laiku ir jāpieprasa papildus informācija no ASV. Uh, nu tad eh, vajadzētu beidzot eh, ķerties versim pie ragiem un ir jāpasaka, vai šī informācija tiek sniegta mutiskā veidā vai rakstiskā veidā, un ja tā eh, tiek sniegta mutiski, kā mēs varam to vispār izvērtēt. Uh, Tālāk pastāv arī nedrošība, uz, uh, uz ko pamatojoties var prasīt šādu informāciju, vai tādēļ, ka kāda persona tiek turēta aizdomās, vai tā ir tāda vispārēja prasība. Nu, mēs esam dzirdējuši, ka tur uh, kaut kādā pilsētā darbojas teroristu šūniņa. Un, uh, Citreiz eh, it kā esot jāievada konkrēts vārds, lai saņemtu informāciju, bet mēs esam pieredzējuši, ka ir iespējams datus izmantot arī citiem mērķiem. Tieši tādēļ ir jābūt uh, tādam eh, ļoti stingram, eh, stingrai uzbūvei un nevar pieļaut to, ka mums visu laiku ir jāatkārto vienu un tie paši jautājumi. Mums ir jābūt skaidrām normām un ASV ir jāievēro tās saistības, ko tā ir uzņēmusies parakstot šo nolīgumu. Un ir jā, jābūt tādām, tādiem jautājumiem, kas eh, pieprasa pēc iespējas mazāk informācijas kopumu. Protams, īsnībā, ņemot vērā iepriekšējos nolīgumus, mums būs grūti pilnībā uzticēties otrai pusē. Paldies, Bustilkungs, tagad. Yes, thank you. Paldies. Mēs joprojām uzskatām, ka šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs, mēs tam piekrītam un vēlamies uh, panākt, lai tas tiktu atbilstoši īstenots. Vainēta kungs uzdeva vai pievērš uzmanību diviem punktiem, un man nešķiet, ka tie ir ļoti pārliecinoši. Jūs teicāt, ka ceturtais pāns neatiecas uz datu aizsardzību, ja nav datu aizsardzības klauzula. Man tas šķiet pārsteidzoši, jo, manuprāt, tas ir gan datu aizsardzības pāns. Vismaz tā mēs bijām vienojušies. Tāpēc, man liekas, jums vajadzētu sniegt sīkāku paskaidrojumu. Otrkārt, pār mutisko informācijas apmaiņu. Uh, arī šajā jautājumā es nebiju pārliecināts. Eh, ja ir papildu pieprasījumu un uz tiem atbild mutiski, vai to nevajadzētu darīt savādāk, eh, varbūt tādā veidā, kas būtu labvēlīgāks datu aizsardzībai. Paldies! Ir Amerikungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, pateicos Eiropo direktoram par paskaidrojumiem. Es ļoti labi apzinos grūtības, kādas ir radušās precīzi izpildot 4. pantā pieprasīto. Tomēr ir kaut kas, kam es nepiekrītu, un tas ir vispārējās kontrolas aģentūras, eh, vispārējās kontrolas aģentūras attieksme un rīcība. Un es paskaidrošu, kāpēc. Tika uzsāktas publiskās debatas, tas notika 7. martā, un eh, netika iesaistīts ne Eiropols, ne komisija, nedz arī ASV varas iestādes. Un tas ir pretrunā ar 4. pantā eh, atrunāto, jo ceturtais, ceturtajā pantā ir runa par uh, kopēju, uh, kopēju uh, izskatīšanu, un tas ir tas pamatjautājums. Līguma ceturtajā pantā tiek pieprasīts, lai Eiropols pārbaudītu jebkuru pieprasījumu, uh, proti, jebkuram pieprasījumam jābūt pēc ļoti uh, ļoti minimālam. Datu apjomam jābūt pietiekami minimālam, lai tas atbilst 4. panta prasībām, jo TFTP programma neparedz piekļuvi datiem, kuri tiek tieši nosūtīti no SWIFT, uz, no SWIFT ASV varas iestādēm. Īpaši aizsardzības mekā, mehānismi datu aizsardzībai TFTP programmas ietveros a, ir Eh, ir jāizpilda precīzi. Kad varas iestādes veic eh, atsevišķus, eh, atsevišķu datu meklēšanu, vispārējās uzraudzības iestādes pārstāvis, manuprāt, kļūdījās, tad, kad jūs runājat par datu aizsardzības režīmu, kas attiecas uz TFTP un ko pārauga Eiropas eh, datu uzraugs. Tad eh, nav iemesla eh, nav iemesla apstrīdēt TFTP darbību un ja vien netiek iesaistītas ASV varas iestādes. Eiropols ir saņēmis astoņus pieprasījumus, un pēdējais eh, tika atsūtīts 8. Mār martā. Vienā no šiem eh, eh, pieprasījumiem jāprecizē informācija. Tad ļoti bieži informācija ir jāsniedz mutiski. Un jārisina nu, ļoti sarežģīti jautājumi šādu mutisku atbilžu uh, bāzes. Eiropols ir uh, padarījis par slepenu noteiktu informāciju savā saziņā ar ASV varas iestādēm. It īpaši terorisma apkarošanas uh, aktivitāšu slepenās rakstura dēļ. Vēlos vērsties pie eh, vispārējās eh, uzraudzības iestādes pārstāvi. Ja dati tiek klasificēti kā ārkārtīgi slepeni, tad nolīgumā ar ASV Eiropols ir sniedzis eh, informāciju COSI un citiem pārstāvjiem Un šī informācija ir tikusi, tika uh, paziņot arī 30, 31. janvāra parlamenta sesijā. Uh, man gribas uzsvērt, ka uh, ir jāuzlabo procedūras un darba metodas, tomēr es nepiekrītu, nepiekrītu, ka bija laba doma uzsākt eh, vispārējais uzriecības iestādes eh, pārbaudi eh, tik novēloti. Paldies! Paldies, Ābreitas kundze! Tikai vienu minūti, lūdzu. Es domāju, ka šīs, šī secinājumi rada pavisam citu ieskatu šajā problēmā. Ļoti eh, nedaudzos datu pārsūtīšanas gadījumos eh, to kontrolē neatkarīgs uzraugs. Ļoti bieži milzīgi datu apjomi tiek nosūtīti uz ASV bez iespējas tos eh, šo datu apjomu sašaurināt. Un ļoti bieži datu uzraugs e, ir, e, ir pārbaudījis tikai ļoti nelielu datu apjomu, un, manuprāt, nekas nav mainījies e, kopš brīža, kad mēs pieņēmām šo nolīgumu. Turklāt es kā likuma varas aizstāvis, manu, ta, tas ir pamattiesību, eh, pamattiesību pārkāpums. Ja jūs nevarat pierādīt, ka aizsardzības mehānismi tiešām darbojās, tad jums ir, eh, tad jums ir jāpārtrauc šie pamatiesību pārkāpumi. Tāda ir mana nostāja, un es domāju, ka mums visiem Eiropas Savienībā būtu tas jāatbalsta. Paldies! Es domāju, ka būtu ļoti saprātīgi, ja pirms mēs uzklausītu Veinreita kungu un pēc tam Prīveka kungu un pēdējā, pēdējām kārtām Braidbārta kungu. Paldies, es atbildēšu uz trim jautājumiem, pēc iespējas īsāk. Runājot par terorima, eh, terorisma eh, saistību, mm, es vēlos konkretizēt. Eh, ir jābūt terorisma Eh, jāsniedz eh, ceturtajā pantā eh, nav precīzi atrunāta datu aizsardzība attiecībā uz individuālām individu, individiem. Tomēr, kad mēs pārsūtām milzīgu datu apjomu saskaņā ar ceturto pantu, ir noteikti jānoskaidro, kā, vai pastāv kāda saistība ar terorismu. Un šiem iemeslu dēļ mums ir jāsaprot, kādēļ eh, konkrētās valsts pārstāvja ASV šķiet eh, rada terorisma draudus. Tad tas ir viens no iemesliem, kādēļ noteiktas datu kategorijas tiek izceltas un citas nē. Ja izmeklētājam ir vajadzīga šī informācija, tad, ehm, tad viņš zina eh, pēc daudzgadīgas pieredzes, kuras kategorijas informācija tā būs. Tātad saistība ar terorismu tiek vienmēr noteikta un pārbaudīta. Tas palīdz sašaurināt datus. Dati vienmēr tiek sašaurināti. Un, protams, mēs vienmēr varam strīdēties, eh, vai šis apjoms ir pārāk eh, mazs vai pārāk liels. Tas netiek atrunāts līgumā. Tomēr datu apjoms tiek sašaurināts pēc iespējas vairāk, lai, atbil, lai tas atbilstu eh, nosacījumiem. Un te ir jārunā par to, kā šis ceturtais pāns šajā uh, posmā spēj praktiski darboties. Par datu aizsardzības klauzulu. Uh, datu aizsardzības apsvērumi tiek piemēroti tad, ja uh, izmeklēšanas uh, centrā ir kāds individs. Uh, Piekrītu Avaro kungam, ka visā nolīgumā būtu jāatspogļo datu aizsardzības vispārējie principi, protams, piemēram, privātums. Tomēr pat respektējot 4. 4. pantu, mēs cenšamies nodrošināt proporcionalitāti. Attiecībā uz jūsu otro jautājumu un mutisku informācijas apmaiņu. Uh, Šobrīd mums ir ļoti cieša sadarbība ar ASV partneriem. Mēs gandrīz katru dienu ar viņiem sazināmies, un tā, tas ir eh, saprotami, jo mēs, nodar, mēs apmaināmies ar ļoti slepenu informāciju par dažādām eh, procesa esošām izmeklēšanām. ASV pārstāvi palīdz e e Eiropai cīnīties ar terorismu arī savā vidē. Un ir visi pārbaudes lēmumi tiek balstīti uz mūsu rīcībā esošo rakstisko dokumentāciju. Mēs balstām savus lēmumus uz 80 lapušu eh, rakstiskajiem dokumentiem, kas šobrīd ir mūsu rīcībā. Es domāju, ka nu, tā bija uh, mūsu kļūda, ka mēs to pietiekam skaidri neiz, eh, nepas, neizstāstījām vispārējiem informācijas uh, uzraugam. Uh, Es domāju, ka mums ir eh, jā, jāikliedē šis pārpratums eh, turpmāko mēnešu laikā. Šīs ir tās trīs jomas, uz kurām es vēlējos komentēt. Privekungs lūdzu. Paldies. Man liekas, ka šis dialogs nekad nebeigsies. Šajā nolīgumā Un pirms, eh, tātad, pirms šī līguma noslēgšanas un, un arī pēc tam eh, man jāuzsver, ka tas ir pār datu pārsūtīšana. Un arī jāpiemina, ka 27 tūkstoši gadījumu ir, eh, ir ļoti apsveicams progress. Mēs arī esam uzsvēruši, ka tās uh, eh, ietver datus par finansēm, ne tikai uh, tos, kas ir pa, uh, pārsūtīti TFTP nolīguma ietveros ar ES. Uh, tad šo datu, šajos datos ietilpst arī dati par citām valstīm. Ļoti bieži uh, tiek izsniegt pieprasījumi par vienu un to pašu personu. Amerikas varas iestādes ir mums paziņojušas, ka tās uh, nevēlas ierobežot meklēšanu tikai TFTP nolīguma ietvaros. Taču mūs satrauc uh, un mūsu darba apgrūtina tas, ka ir tik daudz pretrunīgas informācijas, kuru mēs mēģinām atšķitināt. Piemēram, ziņojuma pēdējā teikumā ir teikts, ka pārbauda tiks veikta nākamajā gadā. Es nezinu, kāpēc Elvāro kungs Eh, kāpēc tā ir rakstīts, Alvaro kungs? Tas būs 21. Eh, de... Eh, Braidbārta kungs lūdzu, man ir iebildumi pret noteiktām, noteiktām ziņojuma daļām, un es neatbalstu citas, citas ziņojuma daļas. Uh, Mēs varētu par to runāt visu nakti. Alvara kungs uzdeva jautājumu par piekļuves eh, pieprasījumiem eh, valstu, konkrētiem valstu datiem. Man, manā rīcībā nav konkrētu ciparu. Taču februāra vidū eh, ASV varas iestādes saņēma noteiktu apjomu informācijas par vispārējā inform... apvienotās uzraudzības iestādes eh, eh, ziņojumu, tad to veids eh, Eiropas komisijas uzdevumā, un tas tika laists laist klajā 17. martā. šīs ziņojums varētu šķist pretrunīgs, tomēr apvienotā uzraudzības iestāde ir pilnīgi neatkarīga iestāde, kura ir nodibināta e, saskaņā ar e, eh, ES likumdošanu un tā attiecas uz Eiropolu veikto e, datu aizsardzību, aizsardzības darbību. Jau no paša TFTP nolīguma pirmsākumiem Eiropolam piešķirtā loma ir skaidra un apvienotā uzraudzības iestāde, manuprāt, septembrī veica pirmo, nolēma veikt pirmo pārbaudu pēc iespējas ātrāk, un tas, eh, manuprāt, eh, būs 11. novembris. Es varu jums eh, apgalvot, tā būs pēdējā pārbaude, un balst, vadoties no dokumentiem, kas ir manā rīcībā, es esmu pārliecināts, ka turpmāk mūsu darbība būs daudz eh, produktīvāka un mēs turpināsim ar Eiropolu, eh, Eiropolu diskutēt par eh, panākto progresu. Paldies! Paldies! Pateicamies mūsu viesiem! Latvardas kundze, ļūdzu, ļaujiet man izteikties. Šobrīd vēlos pateikties tulkiem, jo, tā, jo viņi mums veltīja papildu minūtes sava, no sava darba laika. Lielas paldies, ka jūs joprojām esat. Un es domāju, ka mums ir jāiz, jā, jānonāk pie galējiem, galīgajiem secinājumiem šajā jautājumā. Jau no paša sākuma tas ir Eiropas parlamenta pilnvarās. Eh, šis jautājums eh, ir bijis strīdīgs jau no paša sākuma. Un joprojām tāds ir, tādēļ vēlaties vēl izteikties šajā jautājumā, lūdzu dariet to, bet uh, izsakieties pēc iespējas īsāk. Mums joprojām ir vēl viens darba kārtības punkts. Lūdzu, Lutfordas kundze. Es domāju, ka šī, eh, šī diskusija ir bijusi ļoti auglīga, un es visu saprotu daudz labāk. Tomēr eh, šīs nesaskaņas starp eh, apvienot uzraudzības iestāde Eiropolu un komisiju eh, nav tik viennozīmīgs. Mums ir jāzina, par kuru pārbaudes daļu tiek runāts. Ja mēs eh, vēlamies eh, savstarpēju uzticēšanos, tad jums ir jāsniedz precīzāka informācija. Mēs vēlamies apkarot terorismu. Es pati dzīvoju Londonā, un tas jau visu izsaka šis nav eh, pietiekams pamats eh, turpmākām diskusijām par datu aizsardzību nākotnē. Vai jūs vēlaties komentēt? Kā es jau solīju Eiropas komisijai. Mr. Wainwright, is that, is that all to you? Yeah.